Sēde ir atklāta. Pirmais punkts mums ir kopējās ārpolitikas un drošības politikas debatas. Un šeit ir vairāki punkti. Uzklausīsim Barones Eštonas kundzi pārunāsim ārlietu aspektus, aizsardzības politikas aspektus, situāciju Sīrijā, Ašrafas nometnē, Ēģiptes koptu kristiešu kopienas stāvokli, represijas pret to. Pārunāsim arī KDP galvenos aspektus un Lisabonas līguma stāšanos spēkā šajā jomā. Kā arī runāsim par Eiropas Savienību daudzpusējās organizācijās. Pirmdien mēs svinējām Eiropas dienu, šodien Eiropai ir nepieciešama kopīga drošības un aizsardzības politika, jo mums priekšā ir lieli kopēji izaicinājumi. Mums ir jāpārvar krīze, kas tika importēta Eiropā. Mums jāgatavojas nākotnēji. Mums jārisina problēmas ārpus Eiropas, ne tikai pašā Eiropā. Sīrijā, Bahreinā, Tunisijā, Eģiptē ir daudz problēmu austrumu partnerība ir jāpārunā. Mums ir Eiropas diplomātiskais dienests, kam ir jādarbojas efektīgi ārējās darbības jomā. Ja mēs nevaram atrisināt problēmas Eiropas Savienības iekšienē, nopietni nerisinot problēmas ārpusē, mums Eiropai ir jāpārstāv arī politiskā vara, ne tikai ekonomiskā. Un tagad došu vārdu Eštons kundzei augstajai pārstāvei. Ievadrunai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī būs viena no trīs uzrunām šorīt. Tāpēc gribētu jums pastāstīt par savu redzējumu uz šiem jautājumiem un dažādām detaļām, ko parlamentārieši ir saskatījuši. Sākšu ar to, ka mūsu kaimiņu valstīs valda jaunie pavasara vēji. Vienalga, kādas metafors mēs lietojam, neviens nezin, ar ko tas beigsies. Priekšsēdētāji kungs, centieni ir lieli, un cerams, ka revolūcijas nesīs labumu. Asins nebūs izlietas velti. Arī ekonomika, kas ir sadragāta šajās valstīs, atkopsies. Ziemeļāfrikā un Arābu valstīs Šis sacelšanās rada lielas problēmas, taču tās ir arī izaicinājumi mums, un šeit ir vairāk pamatprincipi. Pirmkārt, mums Eiropā ir skaidrs, cik grūti ir ceļā uz brīvību, Mūsu pašu ceļš uz demokrātisko liberālismu bija ļoti lēns, arī Eiropas Savienība dzima konfliktu pelnos. Un mēs zinām, cik briesmīgi var būt dzīve, kad nav demokrātijas. Jāņem vērā arī, ka Eiropā bija dažādas impērijas, un pat kad mēs uzstājam uz demokrātiju kā pamatu progresam, mums ir nepieciešams to darīt apdomīgi. Otrkārt, demokrātija ir vēlēšanas un balsošanas, bet daudz kas vairāk. Mēs grūtā cīņā esam iemācījušies to, ka demokrātija ietver arī cieņu pret cilvēku tiesībām, neatkarīgu tiesu sistēmu, runas brīvību, īpašuma tiesības, arotbiedrības un daudz ko citu. Tas ir jauno institūciju veidošana un jaunu attieksmi veidošana. Virspuses demokrātija ilgtermiņā nepie kā laba nenoved. Ar balsošanu vien nepietiek. Ja nebūs dziļā demokrātija, nekas labs nav gaidāms, bet mēs nezinām, kas notiks šajās valstīs, un mums nav mehānismu, kā to ātri atrisināt un kā izveidot šo jauno pasauli reliģiskā neiecietība ir parādījusies, to mēs redzam Ēģiptē. Šī neskaidrība, bailes rada daudz ko traucējošu. Universālās cilvēktiesības, fundamentālās cilvēktiesības ir jāaizsargā visur. Mums vajag nosodīt tos, kas izmanto reliģisko pārliecību apspiešanai, uh, Mums jāatbalsta tie, kas atbalsta iecietību, lai tas būtu Irānā, vai Ēģiptē, vai jebkurā valstī. Mums ir jāspēr savi soļi. Domājot par kaimiņiem, mums ir jābūt gataviem rīcībai. Es varētu runāt simtiem reižu, un es to arī dāru. Es nosodu, aicinu, prasu, taču mums ir arī jādarbojas. Un šī darbībai var būt vairākas formas - sankcijas Mēs uzliekam sankcijas režīmiem, kas attiecās pret saviem cilvēkiem kā nevajadzīgiem, kur cilvēki tiek nogalināti, kur ir sankcijas Sīrijai, stājās spēkā vakar ieroču embargo, ceļojuma ierobežojums 13 vadošiem cilvēkiem Sīrijā, iesaldējām mūsu asociācijas līguma sadarbību. Mēs skaidri sakām, Es tā arī pateicu ārlietu ministram no Sīrijas vakar, ka tas, kas notiek Sīrijā, ir vēlme pēc demokrātijas un likumu varas. Tas nav kāds ārzemju izdomāts apvērsums. Taču režīms neredz to un tādā veidā zaudē savu leģitimitāti un uzticību. Apspiešana, draudi gan iekšpusē, gan ārpusē ir instrumenti, kurus izmantoja pagātnes režīmi. Mēs esam kopā ar dīras cilvēki. Ano tur nevar ieiet. Hamā, kur tanki uzbruk cilvēkiem. Sīrijas tauta nepakļausies. Mēs režīmam iesakām mainīt kursu un darīt to pēc iespējas ātri. ārlietu ministram es teicu, jums jāatļauj tūlīt pieeju humanitārai palīdzībai un mēdījiem, un tikai tad jūsu atbalsts politiskiem protestiem var tikt atbalstīts. Baltkrievijā Lukašenko kungs neizmantoja pagājušā gada prezidenta eh, vēlēšanas, lai parādītu gatavību uh, atklātākai, demokrātiskākai sabiedrībai. Viņš ne tikai neizmantoja šo situāciju, bet viņš vardarbīgi vērsās pret saviem oponentiem. Tā viņš parādīja nicinājumu likumu varai un demokrātijai. Esmu tikusies ar ieslodzīto ģimenēm, un es zinu, ka mums nav citu iespēju, kā veikt šīs sankcijas pret režīmu, pret tiem, ieskaitot Lukašenko pašu, kas organizēja šo sagraušanu. Mums jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība un cilvēku kontakti. Un tad ir darbības ar iesaiste. Kam pašā? Tas, kas notika 8. aprīlī, ir nosodāms, un mēs to esam darījuši. Esmu uzsvērusi, ka mums ir nepieciešama Eiropas kopīga attieksme Es neapšaubu Irākas suverenitāti savā teritorijā, taču tai ir pienākums aizsargāt Ašrafs nometnes iemitnieku tiesības. Šeit ir nepieciešama izmeklēšana, ļoti nopietna un neatkarīga. Kas mums pateiktu, kas tur notika? Bet kā parlamentārieši zinu, ko no vēstulēm, ko esmu saņēmusi, nav vienkāršu risinājumu ilgtermiņa risinājumi ir dažādi. Apvienotās nācijas varētu vadīt šo procesu. Tur visur ir daudz izaicinājumu. Esmu ļoti pateicīgi parlamentam par to, ka jūs tur devāties, ka jūs sniedzāt informāciju. Šis jautājums ir jāapskata arī ārlietu padomē, ar apvienotajām nācijām, ar bēgļu komisāru Mūsu vēstniece Irākā ieradīsies šodien, un mēs šos jautājumus pārunāsim atkal. Mums ir jāatrod pareizais risinājums, taču izmeklēšana un nosodījums ir vajadzīgs arī Jemenā ir priekšlikumi, un saliekungs atkal šaubās. Es nesen ar viņu runāju. Mēs runājām par šīm diskusijām ar opozīciju un priekšlikumiem. Es viņam skaidri pateicu, kas viņam jādara valsts vārdā, un viņam tas tiešām būtu jādara. Tiekoties ar šī reģiona vadītājiem, teiksim, Bahreinas kara Mēs pārunājām arī jaunās iniciatīvas, un es aicināju turpināt šo dialogu. Priekšsēdētāji kungs, ar varu mēs neko neatrisināsim. Ja būs tiesas, mums tām būtu jābūt godīgām un saprotamām. Nāves sots nav pieļaujams. Visos šais gadījumos mums cieši jāiesaistās šai procesā, jāizdara spiediens, tieši un skaidri. Man ir ļoti viegli skaidri paskaidrot to, kā mēs redzam to, kas notiek šajā reģionā. Es ceru, ka parlamenta atbalsts un ārlietu padoms arī mani atbalstīs. Tagad, protams, es gribu runāt par Lībiju. Daži parlamentārieši vēlas, lai mums būtu stiprāka aizsardzības politika. Uh, Es saku, pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši, cik dažos virzienos mēs tālu esam aizgājuši, taču mums vēl tālu jāiet, taču mēs iesaistījāmies kopā, plānojām militāro atbalstu humanitārām vajadzībām, izstrādājām apvienoto nāciju atbalsta sistēmu, tāpat kā mēs to darījām toreiz, kad Haitī bija milzīgā zemestrīca, militārie hospitāļi, iekārtas, civilisti un militāri strādāja kopā. Es zinu, ka humanitāra palīdzība ir apolitiska, un humanitārie palīgi nedrīkst tikt apdraudēti, taču galvenais ir glābt dzīves, un bieži vien tikai militārie spēki spēj to izdarīt ātri nogādāt vajadzīgā vietā vajadzīgo palīdzību, un tāpēc ANO palīdzība mums ir nepieciešama, taču mums ir jābūt ātrākiem un gudrākiem, kā mēs to darām. Un esmu pirmā, kas teikšu un atzīšos, ka mums ļoti daudz vēl ir jādara. Par to runāšu mazliet vēlāk. Mēs uzlabojam savu sadarbību ar NATO, dalāmies informācijā par operācijām pirmajā reizē, attīstot mūsu attiecības Piektdien piedalījos ar Asmusenu kungu kopējā sēdā, PSC komitejā, arī Ziemeļatlantijas padomē, un mēs pirmo reizi runājam par Libiju kopā. Un mūsu sadarbība ar Āfrikas Savienību, ar prezidentu Žanpingu, Arabu līgu Amra Musa un viņa pēcnācēju islama konferences vadītājiem apvienoto nāciju Alhavib speciālo sūtni Kopā ar Banki Mūnu mēs vienojāmies, ka reģionālām organizācijām ir jātiekās Kairo un jāizseko, kas ir noticis kopš Romas tikšanās. Mēs kopā esam runājuši, ko darīt nākotnē Libijā, kā atbalstīt nacionālo dialogu, kā veidot konstitūciju un vēlēšanas divas misijas, ko esmu nosūtījusi uz Libiju, tikties ar jauniem cilvēkiem un sievietēm, Kā vadītājs šai komandai teica, tā ir pirmā reize, kad tika runāt par konstitūciju. Viņi vispār nezina, kas ir konstitūcija. Šādas vārdas viņi daudz ko nezina. Viņi gaida režīma beigas. Tātad būsim skaidri. Kadafī ir jādod vara un režīmam ir jābeidz eksistence. Es plānoju arī atvērt uh, biroju Bengāzī, lai mēs varētu atbalstīt tālāk šo atbalsta cilvēkiem. Pilsonisko sabiedrību, pārējas padomu, Šabila kungu. Esam daudzreiz tikušies ar viņu, veidot jaunu drošības sektoru un veidot šīs reformas, ko cilvēki vēlas Un, protams, mums ir jāpalīdz izglītības laukā, drošības laukā, un šādu atbalstu mēs varam viņiem dot. Un ar visu to, ko mēs darām, visam cauriet sarkanais pa pavadiens cilvēktiesības. Un tad ir jaunā kaimiņā tiecība politika. Šeit ir cits redzējums, citas ambīcijas, savstarpējās sasaiste savstarpēja atbildība starp Eiropas Savienību un kaimiņu valstīm. Tas nāks par labu gan šīm valstīm, gan šo valstu tautām, gan eiropiešiem. Mobilitāte, pieeja tirgiem, naudas resursiem, angliski MMM. Tas būtu ļoti vienkārši aprakstāms, taču tas ir ārkārtīgi svarīgs. Mums jāatbalsta šīs valstis nākotnē. Viens piemērs par mobilitāti. Šīs sabiedrības ir jaunas. Jauniem cilvēkiem ir nepieciešams iespējas, un Eiropas parlamentam ir atbalsta iespēja gūt labumus, zināšanas no Eiropas, un tāpat arī dalību valstīs. Iespējas ceļot un mācīties. Biznesa cilvēkiem arī iespēja izpētīt jaunos tirgus, pārdot savus pakalpojumus un preces. Un mūsu dalībvalstis to var sniegt, jo daudzām no tām ir ilgtermiņa attiecības ar šīm valstīm, taču tās būtu jāstiprina un iespējas jāpaplašina. Pieeja tirgumu. Mēs zinām, ka mēs tiešām varam stimulēt ekonomisko izaugsmu šais valstīs. Jūs zinat, kāds ir iespējas uz ekonomiku šajās valstīs no šīm revolūcijām. Dažas no tām ir atkarīgas no mums, gan eksportā, gan importā. Šie tirgi būtu jātīsta, un tas radīs lielu atšķirību. <coughs> ne tikai attīstībā, bet arī standartu pacelšanā, jaunu iespēju došanā šīm valstīm, un tieši mazo uzņēmumu jomā. Bet mums ir jābūt politiskai gribai, lai to darītu. Mums ir jāvar nodrošināt to, ka mūsu tirgi ir viņiem pieejami, un tas ir izaicinājums visos apstākļos, visos laikos. Taču es teiktu, tas ir izaicinājums, kas mums ir jāpieņem, jo ja mēs to nedarīsim, tad šo ekonomiku sagrūms pie mūsu robežām atstās iespaidu uz mums. Un tad vēl ir naudas resursi šeit runāju ne tikai par tiešo atbalstu, bet mēs esam tikušies arī dažādu finansu institūciju vadītājiem un pārunājuši, ko mēs varētu darīt, lai palīdzītu šīm valstīm. Konsultēties ar kaimiņu valstīm mums jāatrod jauni resursi, kopīgi un efektīvi. Ļoti svarīgi tas ir Tunisijā. Premjerministrs Esebesī savā runā televīzijā varētu palīdzēt Vēlēšanas būs 24. jūlijā, bet viņš atzina, ka ir problēmas, kur ekonomiskā izaugsme ir starp 0 un 1 procentu. Mums jānodrošina atbalsts Tunisijai un tās ekonomikai un pilsoniskai sabiedrībai. Tas nozīmē, ka jādomā ne tikai ilgtermiņā, ne tikai par jaunās stratēģijas nozīmi, bet par to, ko darām tagad, kā mēs atbalstam šīs valstis - Ēģipti, Tunisiju un tūlīt ļaujot tām risināt savas budžeta problēmas. Un tāpēc mēs esam sākuši sarunas ar dalību valstīm, ar finansu institūcijām, ar tiem, kas būtu gatavi atbalstīt šīs valstis, tikt pāri deficītam, jo turismas sektors ir sabarucis, ekonomika arī sliktā stāvoklī. Parlamentāriešiem ir jāsaprot, ka ir nepieciešams tūlīt aktīvi rīkoties un nepieciešama arī ilgtermiņa stratēģija. Un tagad par Ēģipti Esmu bijis pēdējās nedēļās tur trīs reizes, esmu daudz runājuši ar jaunajiem līderiem no Tahrīs uh, skvēra. Esmu runājis arī par sievietēm, kas grib iegūt stiprāku balsi Eģiptes nākotnē. Tikos ar sievieti, kas būs prezidenta amata kandidāte un kas grib pierādzīt, ka sievietes var spēlēt savu lomu Eģiptē. Esmu runājis ar daudziem ministriem. Piemērs - plānošanas ministrs Feiza Alulāka Viņa vēlas celt mājas cilvēkiem, viņai ir redzējums, ko var Eģiptei izdarīt. Taču mums šie lielie redzējumi, šīs vīzijas ir jāpārtulko realitātē un palīdzībā. Apmācība, infrastruktūra, viss, kas saistīts ar mājokļu celšanu, mazie uzņēmumi, uh, sadarbība ar apvienoto nāciju sievietēm. Mums ir jāveido drošākas sabiedrības. Mums kopā ir jāplāno plašāka, lielāka vīzija par šīm valstīm. Runājot ar Eģiptes ārlietu ministru Alarabī, viņš ir gatavs ar mums strādāt pie uh, to austrumu miera procesa, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi un ko mēs gribam izstrādāt tālāk. Ir daudz izaicinājumu Eģiptei nākotnē. Mums jābūt un jā, klāt un jāatbalsta Eģipti šo izaicinājumu pārvarēšanā. Mūsu ekspertīze, zināšanas resursi ir nepieciešami, lai atbalstītu to. Bet esmu vienmēr teikusi, ka ārējais dienests ir spēks, kas var risināt konflikts situācijas. Minēšu tikai divus. To, ko mēs darījām Serbijā un Kosovā. Apvienoto nāciju balsošanas rezultāts arī to atspoguļo. Mums jāiesaista Bosnijas līderi, lai viņi varētu domāt ne tikai par savu sabiedrību, bet arī mazliet plašāk un redzēt savu nākotni Eiropā. Un tieši tāpēc tas, ko mēs darām tuvo austrumu miera procesa ziņā, ir svarīgi. Stabilitātei ir nepieciešams miers, ir nepieciešama vienošanās šajā konfliktu zonā. Kvartetā mēs esam ienesuši jaunu dzīvību, februārī bija tikšanās, Mēs esam strādājuši ar Izraels un palestīniešu sarunvedējiem pirmo reizi ļoti aktīvi. Domāju, ka aprīlī būs vēl kāda tikšanās. Esam sagatavojuši arī ziņojumu par savu pozīciju. Es joprojām uzskatu, ka atrisinājums ir vienīgais ceļš uz priekšu, un būs vēl viena kvarteta sūtņu tikšanās šomēnesim. Esam atbalstījuši arī palestīniešu valsts veidošanu. Un, kad mēs komitejā tikāmies 13. aprīlē, ja, es uzklausīju atbalsta vārdu Salamam Fejādam, viņa sasniegumiem izglītībā, cilvēktiesība aizsardzībā, veselības aizsardzībā, kas ir ārkārtīgi svarīgi funkcionējušai valdībai, kā to saka Pasaules banka. Es zinu, ka palestīniešu samierināšanās atzinums ir ārkārtīgi svarīgs. Abas kungs ir ieguvis iespēju, un mēs to esam aicinājuši jau gadiem ilgi. Tas, kas notiek tagad, ir vissvarīgākais, ko mēs esam mēģinājuši izdarīt šajā reģionā. Vienošanās šajā reģionā atrisinās ļoti daudz, ko esmu bijusi kontaktā ar Abasa kungas, Fajeda kunga, Arābu līga, Amerikas Savienotām valstīm un Izrēlu. Bez vardarbības valsts veidošana esošo saistību ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir jāvērtē rezultāti. Es ticu, ka Izrēlai ir jānodod nodokļu ienākumu palestīniešiem, Taču mūsu pozīcija pret Hamas nav mainījusies, un Izraēlas drošība joprojām mums ir svarīga. Es vēlos arī teikt, ka neuzskatu, ka flotila ir pareizais risinājums humanitārai situācijai Gazā. Esmu bijis tur divas reizes. Uzsver, ka cilvēka liktenis tur ir ļoti grūts, pieeja ir ārkārtīgi nepieciešama, lai ekonomika atstaptos. Situācija protams, bērniem it īpaši ir ļoti slikta. Mums ir priekšlikumi Izrēlai, kā veicināt šo pieeju šim reģionam. Es gribu redzēt cilvēkiem Gazas reģionā nākotni, bet es gribu arī, lai Gulats Šalits varētu doties mājās pie saviem vecākiem. Parlamenta locekļi, godātie locekļi, Eiropas pieredze rāda, ka patiesa demokrātija balstās uz mieru, labklājību un iecietību. Ziemeļāfrikā, Arābu pasaulē mēs to nesasniegsim ātri un bez atkāpšanās. Taču dziļās demokrātijas veidošana ir vienīgais veids, kā šo mērķi sasniegt. Mums ir pieredze, kā palīdzēt katrai valstī, kas vēlas šādu palīdzību no mums ceļā uz demokrāniju. Tāpēc es aicinu atbalstīt ceļu uz demokrātiju, kas ļaus mums izmantot savus resursus, iespējas, jauno cilvēku iespējas iesaistīties politiskajā dzīvē, attīstīt politiskās partijas, ļaut cilvēkiem darīt to, kas Eiropā ir darīts, kā jūs to labi zināt. Tātad veicināt politisko procesu, veidojot politiskās partijas, pilsoniskās sabiedrības, šīs dziļās saknes demokrātiju. Es bieži saku, ejot uz šīm valstīm, ka runa nav tikai par valdības ievēlēšanu, bet vairāk par to, ka jūs varat valdību iznest ārā. Demokrātija nozīmē, ka jūs varat gan sveicināt ierodas, ierodoties, gan aizejot. Ne tikai balsot. Valdības ir jāvar mainīt, tām jāprasa atbildība, un to var darīt tikai tad, ka demokrātija ir dziļa. Tāpēc tas, ko mēs redzam ziloņkalu krastā, ir ārkārtīgi svarīgs. Un ir tik svarīgi, ka ievēlētais prezidents ir ieņēmis savu vietu, un mēs esam atbalstījuši šo procesu. Tāpēc ir labi redzēt arī Nigērijas rezultātus. Gurlaks Džonsons ir ieņēmis savu amatu. Ir svarīgi, ka demokrātija uzplaukst Un to mums jāatbalsta. Pārmaiņas nenodrošina progresu, taču progress prasa pārmaiņas. Un tāpēc mums ir jābūt noskaņotiem darboties. Dažas šie jautājumi prasa dalību valstu darbību, citiem ir nepieciešams komisijas rīcība, bet daudz kas tiek izlēts arī parlamentā, un mums visiem jāpiedalās Un mēs to varam darīt ne tikai tad, kad mēdī pievēršas mums. Mums ir jābūt ilgtermiņā iesaistītiem šajā procesā, un mums saviem kaimiņiem ir jāsaka, ka viņu ceļojums uz demokrātiju ne tikai jāsāk, bet arī jāpabeidz. Ir bijuši trīs brīnišķīgi referāti, ziņojumi, par kuriem es runāšu mazliet vēlāk, bet es gribētu pateikties referentiem Beigšu ar citātu no antropoloģistes Margaretas Mīdas, kas teica sekojošo: Nekad nešaubieties, ka maza gudru cilvēku grupa var pārmainīt pasauli. Tas ir vienīgais, kas pasaulī šim ir pārmainījis. Paldies! Paldies, paldies, Aštons kundzei! Es gribētu jums atgādināt, kolēģi, ka Atskaitot šos ievadvārds, ievadrunas, kas at attiecās uh, uz to runu, ko teica arī Lēdija Eštona. Mums vēl ir jārunā par trim konkrētiem ziņojumiem, kur autori ir trīs mūsu kolēģi - Albertīnī, Gartīnī kungi un Dekuidza kundze. Un uh, atcerēsimies, ka nu, pamatoties uz mūsu balsojumu pirmdien, mēs uh, pievienojām arī jautājumu par vardarbībām akcijām, kas vērstas pret kristiešiem. Un politisko grupu vārdā tagad runās Žozefs Dāls no EPP grupas. Priekšsēdētāja vietniece kundze un augstās pārstāvs kundze Lidija Ešton. Dārgie kolēģi, mūsu ārlietu politikā dominē miermīlīgas revolūcijas, kas notiek arī mūsu tuvākajā kaimiņu teritorijā. Un mums ir jāņem vērā arī uh, E, kopīgās tendences, proti cīņa pret terorismu un Bin Laden nogalināšanu. Šajā kontekstā um, mēs domājam par savām politikām. Mums ir jāstrādā ar Lībijas jautājumiem, attiecīgi ir atsevišķas Eiropas valdības, kas sadarbībā ar Lībiju ir parādījušas, ka ir spējīgs reaģēt grūtā brīdī. Uh, Mēs strādājam kopā ar starptautiskiem starptautiskām organizācijām, mēs cenšamies veicināt ekonomisko attīstību. Eiropa, Eiropai ir jāizmanto gan uh, politiskie spēki. Mēs vienmēr nevaram rēķināties ar Eiropas uh, cilvēku publisko viedokli. Mums ir jādomā par vidusjūras reģionu, jo tur atrodas valstis, kuru uh, centieni pēc brīvības ir pilnīgi tiesiski pamatot. Mums ir uh, jāatgādina uh, arī par humanitāro palīdzību, ko mēs esam snieguši jau pirms dažiem mēnešiem. Tā ir bija ļoti liederīga, tomēr cienījumā augstā pārstāv mums ir jādara vēl vairāk. Mēs nedrīkstam arī ignorēt arī migrācijas vilni, kas ir skāris mūsu robežas. Ļoti bieži dalībvalstu reakcija uz šo migrācijas vilni ir dalīta. Mēs nedomājam par to, ka mums ir brīvas kustības instruments un Schengen sistēma Mums ir jāpieturas pie Eiropas principiem, vērtībām, idejām, un mēs uzskatām, ka mēs nevienmēr ņemam vērā visas šīs vērtības. Arī citi kolēģi šeit tā, domā tāpat augstā pārstāve runāja par ārpolitiku sakarā ar Lisabonas līgumu, kas dod mums vīziju un ceļu uz priekšu, bet tā ir vīzija, tagad jāpārceļas pie praktiskiem darbiem mums ir jādomā par to, kādas tad ir uh, mūsu prioritātes, vai tās ir kaimiņa attiecības, vai cīņa pret terorismu, vai tuvo austrumu konflikta risināšana, vai uh, komerc kaut kādi jautājumi. Ļoti grūti ir izvēlēties šīs prioritātes, un kas būs mūsu prioritārie partneri, vai Amerikas Savienotās valsts, vai kāda cita starptautiskā uh, Eh, organizācija, kādā veidā mēs varētu kopīgiem spēkiem panākt eh, kopīgu rezultātu, runājot vienotā balsi. Dāmas un kungi, runājot par ārpolitiku, tāpat arī drošības un aizsardzības politiku, eh, mēs risinājumus nemeklējam tikai starpvaldības sarunās, bet drīzāk visā Eiropas līmenī, tas tāpēc, lai mēs panāktu lielāko efektivitāti visas Eiropas līmenī. Godējumā Aištons kundze, mēs zinām, ka mums ir ārpolitikas un drošības politika, kas ir spēcīga, labi izstrādāta, bet mums ir arī jāpieliek eh, attiecīgie spēki, lai to realizētu. 2011. gada mums ir vidusjūra cīņa pret terorismu, arī konflikti tuvijos austrumos. Un, ja Eiropa spēs eh, parādīt savu spēku tagad, tad eh, tai varētu piedot arī jaunības kļūdas. Es gribētu arī citēt eh, kādu slavenu cilvēku. 400 miljoni tiek nogriezti no Eiropas budžeta. Lūdzu, nāciet klājā ar iznājumiem, kā šo naudu varētu izlietot. Paldies. Tālāk eh, Šulc kungs no Sociālas un Demokrāta grupas. Paldies priekšādētājiem. Mēs esam Eiropas Savienībā, kur mēs visās jomās, un uh, mēs arī saskatām šeit attīstību uz renacionalizāciju. Lisabons līgums, uh, tā vajadzēja būt instrumentam radīt kopīgu jaunu, uh, kopīgo ārlietu un drošības politiku. Ja mēs vēlreiz atceramies šīs pirmo lielo vispārīgos debates, un mums ir šī debates ar augsto Ausas pārstāvs kundze, mēs atcerēsimies, kād, kāds bija tā viss sākums. Man nu, toreiz jau lika, kās uzkrītoši, ka bija noteicis valdības, kas uh, nevēlējās izmantot tādu jēdzienu kā Eiropas Savienības ārlietu ministre. Uh, tas beigās noved pie tā, kā radās šis uh, augstās pārstāvis jēdziens. Ir skaidrs, ka blakus nodokļu politikā, iekšlietu politikai. Uh, Eh, šāda eh, pastāvīga autonoma ārlietu politika ir viens no būtiskajiem, eh, būtiskajiem pazīmēm, kas ir raksturīga atsevišķu valstu politikai, un to pārnest uz tādu supranacionālu līmeni tieši kopīgajā ārlietu un drošības politikā. Tas ir drosmīgs, bet arī sarežģīts solis. Mums eh, Eiros parlamentā kopā ar augstās pārstāvis kundzi ir jāsdod pavisam cits jautājums, proti jautājums, kas, kāda loma īstenībā ir šai Eiropas Savienībai, kā pastāvīgam orgānam starptautiskajā politikā. Es uh, pagājušos uh, eh, dienās esmu lasījis uh, rakstus par augsto pārstāvi, kas man likuši brīnīties, jo šie raksti kritizē Eštēnas kundze par to, ka viņa nesot klāt, ka viņa tukša vieta un uh, uh, nav nekāda augstā pārstāve, un šādu kritiku raksta uh, cilvēki, kuriem nav nekas cits galvā, kā galvenokārt uh, pievērst uzmanību un uh, likt pirmajā vietā savas nacionālās intereses un savu ārlietu politiku, nekonsultējoties ar uh, citiem partneriem, vienpusīgi pieņemt kaut kādus lēmumus kas nevienotu Eiropu, bet to dalītu. Paraudzīsimies uh, uz to, kas notiek uh, aktivitātēs attiecībos Lībiju. Rēti kāda Eiropas Savienība tik ļoti sašķauda savā starptautiskajā politikā un starptautiskajā darbībā. Kā jātājumā par to, kāda būs mūsu attieksme pret Lībiju. Tieši Eiropas Savienības lielajās galvaspilsētās ir tāda tendence veidot eh, pašiem savu ārlietu politiku, un Eiropas Savienības eh, kopīgo ārlietu politiku. Viņi uzskata par uh, vienkārši kā tādu piedēkli, jo lielākas ir šīs uh, valstis, jo augstāka šie amati, jo vairāk ir šāda attieksme. Jūs, Eštons kundze, šajā parlamentā noteikti saņemsiet vislielāko atbalstu, ja jūs šiem cilvēkiem pateiksiet jūsu vienpusīgās intereses. Tās var ņemt vērā, bet tas nevar būt tas virziens, kā veidot kopīgu Eiropas uh, ārlietu politiku kas uh, savos būtiskajos jomās uh, tiks definēt no manas puses, no augstās pārstāvis. Es esmu par to, uh, ka mēs varētu šādu biroju, kā jūs to nosaucāt, atvērt Libijā. Jo jūs kā augstā pārstāva un Eiropas Savienība pati, mums ir nepieciešama uzticamība gan politiskā ziņā, gan arī humānā ziņā. Uh, un tam būs daudz lielāka uzticamība nekā atsevišķām valstīm, kas eh, piespiedu kārtā izmanto Lībijā militārs risinājumus, bet eh, pagājušā gada rudenī vislielākajā ieroču gada tirgu Lībijā eh, pārstāvēja ar, ar, tādie, ar ļoti lielu piedāvājumu. Vācija, Liebritānija, Francija, Itālija, Bēļģija tie ir galvenie ieroču piegādātāji Kadafī armijai kas cīnās pret uh, tiem, kas cīnās par demokrātiju. Tas nav uh, tā, tāda ticamība, kas ir Eiropā vajadzība. Uzticamība, kas Eiropā ir vajadzīga, ir tas augstākais maigais spēks, kas palīdzētu uzbūvēt demokrātiju, kas uh, atver biroju, lai atbalstītu pilsoniskas sabiedrības attīstību, kas atbalstītu starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā, un tā nav pakļaušanās citiem nav pakļaušanās diplomātiskām un politiskām interesēm, kam būtu vienpusīgs raksturs, bet kas eh, vienā acu augstumā eh, veido partnerattiecību politiku ar eh, pasaules reģioniem. Tas, manuprāt, tā ir tā vīzija ārlietu drošības politikā Eiropas Savienībā. Jūs teicāt, ka trīs šie M angļu valodā jūs to nodefinējāt Jums nākamajā fāzē vajadzētu divus S, uh, C, Coherence, Coherence and uh, Community Method. Uh, tātad, manuprāt, ar šiem trim C un trim M jūs atradīsiet partnerus Eiropas parlamentā. Mēs kā sociālistu un demokrātu politiskā grupa. Mēs zinām, ka mēs uh, esam uh, sadarbības sākumā starp jums un Eiropas parlamentu, bet uh, tur vienmēr ir noteikti kaut kas, ko varētu uzlabot. Tādēļ es atkārtošu manu piedāvājumu. Manuprāt, uh, tas būs uh, lielāko daļu kolēģu vārdā. Jūsu vīzija ārlietu kopīgai politikai. Uh, jūs noteikti atradīsiet daudz vairāk partnerus parlamentā nekā 27 ārlietu ministru uh, Eh, sanāksmē, kurus es visus respektēju, bet kuriem visiem ir eh, viena problēma. Viņi pārstāv savas atsevišķās valstis. Jūs esat diplomāts kā pārstāve, kas pārstāv veselu kontinentu. Paldies, paldies. Nākamais runātājs ir eh, no Aldes sportskās grupas priekšsēdētājs Gijs Verhofstadt. Paldies, priekšsēdētāji. Eštons kundze. Sestdien Man bija ļoti gara sanāksme Kairo ar jauno Eģip, Ka, Kairā ar jauno premjerministru. Un eh, secinājumi pēc šīs sanāksmes, starp citu, tas bija jau otrais ceļojums šai mēnesī uz šo valsti, ir šāds. Jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams atbalstīt Ziemeļāfrikas evolūcijas It īpaši jāsniedz atbalsts tam, kas notiek e, Ēģipte. Mums jāizbeidz šie nelielie pielāgojumi, par kuriem mēs esam ziņojuši līdz šim. Salīdzinam ar ASV plānu. Jūs zināt, cik daudz e, naudas ASV pārskaita šādai palīdzībai. Tas viens procents no IKP daudzi miljardi dolāru. Tas ir milzīga naudas summa. Un ko mēs piedāvājam, tad Amerika dod 162 miljardus, bet mēs piedāvājam tikai vienu, 162 vai viens, un um, ne šogad, bet varbūt nākamgad, bet varbūt vēl pēc trim gadiem. Un tas ir pilnīgi nekas. Un ko es gaidu no jums un arī no komisijas? Droši vien tā ir komisijas nauda, par kur mēs šeit spriežam. Tagad mēs runājam par to, kā mainīt kaimiņu attiecību politiku. Tas ir jādara nākotnē, bet ko es gribu redzēt? Es gribu pēc iespējas ātrāk, lai tiktu no budžeta sniegt palīdzību Ēģiptei jo uz gada beigām šīs valsts budžetā vairs nebūs naudas, un tas varētu arī izraisīt jaunu kontrrevolūciju. Tad vai nu mēs norakstām parādus, vai nu mēs arī iedibinam atsevišķu budžeta līniju palīdzību Ēģiptei. Un tādā veidā mēs sniedzam patiesu atbalstu Ēģiptei un eģiptiešiem. Tagad par Sīriju. Runāsim godīgi, Eštons kundze. Uh, Sīrija ir pilnīgi katastrofa. Es redzēju, kas tur notiek, un man citu vārdu nav. Ta, tas ir tas ārā valsts ķaņmeņas eh, skvērs, laukums. Uh, 800 cilvēki tiek nogalināti katru dienu, 8000 tiek arestēti ikdienas, daudz no tiem tiek mocīti brutālā veidā, viņiem lieka atklāt savus paroles vārdus sociālajos tīklos, Facebookā un tā tālāk. Tur ir šis drošības dienas, arī armijas spēki, un šodien ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kas notiek Sīrijā, uh, ir tikai viens vārds, tad Bas, As, Basaf Asars šobrīd ir pats brutālākais diktators eh, visā pasaulē. Sīrijas vadītājs šobrīd ir visbrutālākais diktators. Uh, Lūk, tāds ļoti skaidrs secinājums. Šodien 800 cilvēki tiek nogalāti, 8000 tiek likti cietumā, tiek spīdzināti. Un ko mēs darām? Mēs vienkārši iesaldējam attiecīgi dažu cilvēku aktīvus un asada līdzekļus mēs neesam iesaldējuši. Tas ir pilnīgi nesabalansēti un tas nekādā veidā nepalīdz likt režīmam mainīt savu virzienu. Mēs vēršām savus spēkus pret asada radiniekiem, brāļameitu un brālēniem un tā tālāk. Mēs nevēršamies pret to cilvēku līdzekļiem, kas ir tiešā veidā vainīgi par šo katastrofu. Mums vajadzētu reāli pielikt kādu spiedienu. Jūs sakat, vai es to tad atstāšu ārpus saraksta, varbūt vēlāk tas mums noderēs, varbūt, ka viņš kaut ko tur mainīs savā attieksmē vēlāk. Uh, Nu, tad arī pasakam skaidri un gaiši šajā debate. Lūdzu, sakiet, ka jūs sasadam dodat vēl dažas dienas pārdomām, un ja viņš neko nedarīs šajās dienās, tad lūdzu ņemiet un arī iesaldējiet asada personiskos līdzekļus, ne tikai tos līdzekļus, kas pieder 13 viņa ģimenes locekļiem, visiem ģimenes locekļiem ir jācieš un arī asadām pirmām kārtām, te ir jābūt pilnīgi ciešai saiknei, jo tieši režīma vadītāji ir vainīgi par visu šo katastrofu Sīrijā. Tātad jums ir jādeklar, jāpaziņo, ka asada ģimene nekad netiks uzskatīta par cienīgu pārstāvi, un mēs nekad neuzskatīsim, ka viņa cienīgi pārstāv Sīrijas tautu, ka viņu sauks pie atbildības un tā tālāk. Tieši tāds vārds mēs gaidām no jums e, šodien. Mēs arī gaidām, ka jūs šo ķēnumeņas laukuma sindromu patrauksiet. To mēs gaidām no jums un šodien, nu nevis rīt. Paldies, Čārls Tānoks no ECR. Priekšsēdētājums. Kad galvenais attīstības virziens ir ārējā dienesta izveidošana? Pēdējā laikā uz jums ir liels spiediens par visai bālo sniegumu. Taču dienests var būt tik stiprs, cik dalība valsts to atļauj. Un, protams, jūs neizmantojat visas savas iespējas, jo no vienas puses Eiropas Savienība grib būt diplomātiskais smagsvars, bet no otras puses ir nepieciešama kompromiss, vienbalsīga lai ievērotu lielo dalību valstu intereses. Šī hibrīdā pieeja rāda, ka mums bija taisnība, ka mēs uzskatījām, ka tā dienesta vispār nevajag radīt, un mūsu globālās ambīcijas grauj nacionālo suverenitāti. Tagad izskatās, ka suveren, nacionāla suverenitāte grauj savukārt Eiropas Savienības globālās ambīcijas. Mēs uzsam tomēr esam konstruktīvi, mēs vēlam jums labu veiksmi, mēs gribam budžeta neutralitāti un politisku atbildību. Esmu redzējis, ko jūs esat iecēluši amatos. Man tomēr ir jautājums, kāpēc sarunās ar komisiju jums nav izdevies panākt uh, uh, finansu pārdalījumu. Es domāju, ka mūsu nodokļu maksātājiem tas nemaz nepatīk, un mūsu ārlietu interesēm arī nenāk par labu. Runājot par glazas flotu. Tīli, vai jūs varat izdarīt spiedienu uz Turciju, lai tā neprovocē Izraēlu šajā laikā? Jo gal galā uz Izraēlu tiek izdarīts spiediens tā, ka no gazas sektora tiek šauts raķetes. Un kā jūs veidosiet jauno sadarbību ar Hamas? Otrs jautājums. Vai būs kāds risinājums Ašrafas nometnes nākotnei? Vai Ugandā tiks slēgts Bahati likums, kas pieļauj homoseksuāļu nogalināšanu? Un te es piekrītu Ferhofštata kungam, ir jāstabilizē vidējo austrumu un arābu valstis un katrā ziņā jāaptur kristiešu nogalināšana. Taču kāpēc Asada kungs netika ielikts Eiropas Savienības sankcijas sarakstā pēc tam, kad viņš bija pavēlējis nogalināt protestētājus? Paldies Tanakas kungam! Konbendita. augstās pārstāvs kundze, godāmie kolēģi. Šodien es vienkārši gribēju uzdot jums dažus jautājumus, vicepriekšsēdētājs kundze. Vispirms, eh, Verhofstadt kungs jau runāja par Sīriju. Kas traucē Ēri, eh, Eiropai likt Asadu sarakstā? Kas ir tās valstis, kas šodien neļauj vai kavē Eiropas Savienību pieņemt vienīgo pareizo lēmumu? ja tas ir Vestaveller kungs, kā tad eh, viņš to var ietekmēt un zināt politiku. Tas ir pilnīgi neiespējami konstatēt, ka ārlietu ministrs no Vācijas neatzīst, ka Sīrijas un Asada problēmas risinājums ir pašā Asadaka nav nekāda cita risinājuma Sīrijā, kā tikai tas, ka Asads pazūd no varas horizonta, un tāda ir Eiropas pozīcija. Asads un visa ģimene ir jāliek sarakstā, un ne rīt, ne parīt, bet tieši šodien. Un ja tas nav iespējams, tāpēc, ka mums ir nepieciešama vienprātība, tad vajadzētu skaidri un publiski pateikt, kurš tad ir tas, kas neļauj pieņemt šo vienbalsīgo lēgumu. Un otrkārt, kādā veidā tiek likti šķērs, kāpēc Izraela nemaksā to, kas ir nepieciešams saistībā ar Palestīnu. Mēs domājam par e, Izraels drošību un tā tālāk, mēs absolūti aizmirstam par Palestīnas drošību, tātad šāds risinājums galīgi nav pareizs. Un pēdējais. Pēdējais jautājums pie Lībijas krastiem. Cilvēki mirst. Pirms dažām dienām atkal bija nogrims kāds kuģis. Tas bija Maltas kuģis, tā cilvēki runā. Es gribētu konkrēti uzdot jautājumu, kam piederēja šis kuģis, kas ir nocis šo kuģi. Tur bija 600 bēgļi no Lībijas. Mēs gribētu zināt, kas tas ir par kuģi, jo mūsuprāt šeit tiešām jau izskatās pēc noziedzīga nodarījuma šī situācija, ka mēs neesam snieguši palīdzību attiecīgi cilvēkiem, kam bija vajadzīga tā. Uh, Lotārs Biskijs tālāk ir no vienotās kreiso grupas. Uz <clears throat> pārstāvs kundze. Jūs noteikti dzirdēsiet šajās debatēs nevis tikai slavēšanu, bet arī kritiku. Būsim godīgi, dažās jomās Eiropas Savienības uh, ārlietu politika ir izgāzusies pret arābu pasauli, Palestīnas problēmas risinājuma un konfliktu mūsu austrumu kaimiņos. Kādēļ tas tā ir? Tas ir jautājums, ko es gribētu uzdot. Kā mēs varam panākt, uh, mainīt no 27 atsevišķiem lēmumiem uh, kopīgas, uh, kopīgu, kopīgu ārlietu un drošības politiku? Ārlietu politika. politika ir svarīga un laika, eh, tas laiks ir beidzies, kad rietumi savas intereses neņemot vērā partnera valstis un eh, to iedzīvotājs varēja vienkārši iztenot savas intereses. Eiropas Savienībai ir eh, jārūpējas un jāatver sevi uh, interešu izlīdzinājumu politikai. Dubultstandarti un domāšana militārās kategorijās ir panākušas to, ka ir, uh, šī politika ir izgāzusies. Eiropas par, eh, parlaments eh, bija sajūsmā, kad eh, ANO drošības padome pieņēma lēmumu iejaukties Lībijā. Šodien mēs visur, es gribētu uzsvērt, mēs visi esam drusku tā kā bez padomu, nezinām, ko darīt, raugoties, kas notiek Lībijā, ko mēs darām civiliem iedzīvotājiem Gazā vai Darfūrā, kā mēs aizsargājam tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi tiem 1,4 miljardiem cilvēku, kas, uh, kuriem ir jāiztaka vienu dolāru dienā it īpaši man politisko grupu šis jautājums ļoti nodarbina. Revolūcija Arābu valstīs. Tam ir uh, viena kopīga prasība pēc taisnīguma. Pēc taisnīguma sadalot bagātību sabiedrībā, piedaloties demokrātisko lēmumu procesā, arī starptautiskās attiecībās. Uz šīm prasībām Eiropas Savienībai ir jāatbild, lai šo uzdevumu atrisinātu. Uh, Tas prasa arī attīsties starptautiskās tiesības un tās neinterpretēt vienpusīgi. Paldies! Kolīgi uh, Bastian Belder, Freedom and Democracy. Belder kungs. Paldies priekšādātāji, augstās pārstāvs kundze. Gribētu uzdot vairākus jautājumus, kas man šķiet ļoti svarīgi. Uh, Palestīnas-Izraels konflikts. Kāda būs Eiropas Savienības nostāja, it īpaši ņemot vērā uh, Lielbritānijas un Francijas politiku? Tas, kas tiek darīts drošības padomē septembrī, kad uh, Palestīnas autonomijas apgabals uh, vēlējās pasludināt neatkarīgu valsti, proti neatkarīgu no Izraēlas. Šis jautājums, augstās pārstāvis kundze, vienmēr kļūst ar vien aktuālāks, kad uh, Fatah un Hamas uh, pagājušajā nedēļā vienojās. Uh, Eh, un pilnīgā aizmirsta, kādi ir eh, nosacījumi, kur Eiropas Savienība izvirzījusi, ja būtu šāda Palestīnas valsts, lai Izraela varētu atzīt, ka terorismu netiks izmantots. Hamas uh, publiski teica, ka Eiropas, uh, tā ir piedara pie Eiropas Savienības terora uh, organizācijas sarakstā. Uh, Kā jūs pielāgosieties šajā jaunajā situācijā? Kā jūs to risināsiet? Nevar jau vienkārši kā pāriet pie nākamā darba kārties punkta. Šeit ir runa par uh, miera pamat principiem, un tā būtu liels kaitējums Eiropas Savienības Izraels attiecībām. Tas būtu ļoti uh, slikti, ja būtu šāda attīstība. Paldies! Tagad ir laiks mūsu ziņotājiem. Kolēģis uh, Gabriele Albertīni. Mans ieteikums ir dalīt jūsu runu divās daļās - divas sākumā un divas diskusiju beigās, pašās beigās. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Eštons kundze. Jautājums par KDP ir ļoti svarīgs šajās dienās ka daudz kur notiek sacelšanās. Šī krīze ietekmē visu vidusjūras rajonu un izplatās uz Arābu pussalu. Eiropas parlamentam vajadzētu atbalsot šīs izmaiņas. Gal galā cilvēki riskē ar savām dzīvībām cīņā par savas dzīves uzlabošanu cīņā par demokrātiju un režīmu gāšanu, mums ir jābūt sarunu partneriem, izmantojot, protams, Eštons kundzes dienestu, bet mums ir jādomā arī par budžetu, par finanses resursiem. Un tas, protams, ir saistīts ar attiecībām starp Eiropas parlamentu un citām institūcijām, padomi un komisiju. Mums ir jāskatās uz pēc Lisabonas politiku kopumā. Mums jāizmanto jaunā situācija, ārlietu dienests, kas mums var palīdzēt šai ziņā. Mani ļoti iepriecina apvienoto nāciju secinājumi, kas ir atzinuši Eiropas Savienību kā novērotāju savās institūcijās. Mēs centāmies sniegt nepieciešamo saturu šai situācijai, un ziņojumā ir skaidri norādīts, ka sacelšanās Tunīzijā, Sīrijā, Ēģiptē un citās valstīs ir aktuāla. Katrai valstī ir savs ceļš uz mērķi. Un, protams, ir jādomā arī par NATO attiecībām un attiecībām ar Krieviju, ir arī pilsoņtiesību jautājums, diplomātiskās attiecības ar BRIK valstīm, Arābu, Palestīni, eh, Palestīniešu Izraels konflikts. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīga, un tāpēc tie ir arī iekļaut šajā ziņojumā. Nākošais ziņojums Galtī arī iesaku to pašu divas minūtes sākumā, divas minūtes beigās. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumā Aštonis kundze. Šī ārpolitika drošības aizsardzības politika šobrīd piedzīvo ļoti sarežģītu periodu. Mums ir jākļūst par stabilu dalībnieku ārpolitikas jomā. Tajā pat laikā ir jāatbalsta demokrātijas un mums ir jāizprot mūsu gadsimta izaicinājumi, jāņem vērā arī ekonomiskie izaicinājumi. Uh, Mēs saprotam, ka labi ir veidot kopīgu aizsardzības politiku, bet Lisbonas līgums eh, mums piedāvā arī noteikti likumdošanas ietvaru, kā strādāt ar šiem jautājumiem tagad šāda kopīga sadarbība drošības jomā ir kļuvusi ne tikai nepieciešama, bet arī iespējama. Es savā ziņojumā cenšos izskaidrot šo pretrunu. Es domāju arī par pārējo institūciju ieguldījumu šai ziņā, bet runājot par Lībiju, mēs esam ļoti sarūktināti, ka Eiropas Savienībai nav izdevies izveidot tādu kopīgu pozīciju. Te gan nav nekāda ierobežojuma Lībijas mandātam, mums ir nepieciešama Eiropas iniciatīva strādājot ar partneriem vajadzētu runāt par pamieru, runāt par demokrātisku pāreju, kas iesaistītu visas puses. NATO iebrukums šo jautājumu pilnībā nevarēs atrisināt. Mums ir jārespektē ANO rezolūcijas, nevajadzētu izmantot spēku neproporcionāli. Un vienlaicīgi mums ir arī jāatbalsta civilie iedzīvotāji, arī jādomā par demokrātijas tālāko attīstību Lībijā vēlākā periodā. Bet par Lībiju vajadzētu domāt arī plašāk, un par to es rakstu arī savā ziņojumā. Eiropas Padome ir arī nozīme drošības un aizsardzības politikas formulēšanā. Tieši caur šo organizāciju mēs realizāsim savu politiku. Tāpēc mums ir jāpasaka, ka bilaterālā sadarbība vai arī gribošu valstu koalīcijas nekādā veidā neaizstās visu Eiropas politiku. Tomēr šobrīd šie vienotības virzienā ejošie soļi nav pārliecinoši. Tādas nacionalizētas politikas tās nespējas paveikt visu uzdevumu kopumu. Mums ir jāstrādā kopā ar Eiropas padomi, ir jāstrādā pie rekomendācijām un pie to īstenošanas. Un ir jāņem vērā arī tas, par ko mēs nobalsojam ārkārtas sanāksmē, tāpēc lūdzu uh, Viceprezidents Skundze, mēs aicinam, lai jūs pastiprinat visus pūliņus, iesaistot pilnīgi visas dalībvalsts un, un lai būtu visa kopsakarības starp visām politikas nozerēm, ārpolitikas drošības un aizsardzības politikas ziņā. Mēs runājam ziņojumā par dažādiem konkrētiem priekšlikumiem par krīzes pārvaldības padomi, kur, kur mēs varētu uh, reaģēt uz dažādām krīzēm. Lībijas gadījumā mēs vēlreiz redzam, ka Eiropa nav spējīga militāriem spēkiem atrisināt uzdevumu kopumā, ir iespējams tikai rīkoties ar atsevišķu dalību valstu spēkiem. Um, mēs runājam arī par aizsardzības aģentūras veidošanu par to, ka vajadzētu stiprināt tehnoloģisko un industriālo bāzi, bet kā ir ar šo kopīgo pavēlniecību, mēs redzam, ka acīm redzot Eiropas komandvadības funkcija un pavēlniecība visumā nav spējusi rēģēt militāriem spēkiem, un tas nav bijis iespējams. Tas viss ir eh, saistāms arī ar debatēm iekšēji un ārē, kopienas metodas izmantošana ir svarīga, par to arī rakstu savā ziņojumā. Un jāatzīst, ka politiskās grupas diezgan vienot šai ziņā. Mēs esam runājuši ar eh, ēnu referentiem, Eiropas parlaments eh, gribētu varētu eh, tiešām atbalstīt pilnīgi integrētas eh, drošības aizsardzības politikas izveidošanu. Nu, un mēs ļoti ceram, ka jūs atbildēsiet mums konkrēti, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies, kolēģi! Es gribētu jums atgādināt, godāmie kolēģi, ka pirmais ziņojums Albertīni kunga ziņojums ir veltīts kopējās ārpolitikas un drošības politikas aspektiem. Galtērī kunga ziņojums ir par kopīgo drošības un aizsardzības politiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un pēdējais ziņojums e, re, referente ir Marija De Ukvīza, tātad Eiropas Savienības politika kā e, globālā nozīmē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eštonas kundze, Kisindžers pasauli toreiz apzīmēja kā bipolāru pasauli. Tā bija politiska rīcība nespējīga un ekonomiski bipolāra, bet šodien pasauli daudzās jomās ir eh, daudzpusēja un ārkārtīgi sarežģīta, kompleksa savā būtībā, arī pamatoties globalizācijas attīstību, jo uh, Tādā veidā ir radušies vairāki varas centri un kopīgās intereses vairāk, parasti attiec uz vairākām valstīm. Ir starptautiski fórumi, starptautiskas organizācijas, ir piemēram G20, G7, G8 sanāksmes, un tās ir izviesījušas mērķi uh, E, reformēt starptautiskās organizācijas, kas pastāv jau ilgāku laiku. Šo pārmaiņu ietveros un e, pamatoties uz Eiropas Savienības juridisko statusu, ir e, steidzami jāstrādā pie jautājuma, kāda ir Eiropas Savienības loma, lai Eiropas Savienība varētu spēlēt to lomu, kas tā pienākas jo Eiropas Savienība ir jābūt svarīgam uh, spēlētājam pasaulē, kā tas ir paredzēts arī jaunajā uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. To Eiropas Savienība jau arī darījusi, kad mājā ANO uh, tika pieņemta rezolūcija, un tādā veidā Eiropas Savienība var pieņemt, piedalīties ģenerāla asamblējas darbā. Un to ir jāuzskata par pozitīvu, un gribu ar to jūs sveikt, Eštāras konze. Uh, bet eh, sarežģīt visā šajā darbā ar rezolūciju ir tas, ka darbs arī nākotnē būs tomēr sarežģīts, un Eiropas Savienība nākotnē varēs runāt vienā balsī, bet to būs sarežģīti īstenot, jo ir ārkārtīgi atšķirīgi viedokļi Eh, vairāk nekā simts eh, starptautiskas nolikumus, ko Eiropas Savienība ir eh, parakstījusi. Eiropas Savienības loma ir atkarīga arī no trešajām valstīm. Tā ir atkarīga arī no tā, kādā veidā Eiropas Savienības ietvaros visefektīvākajā veidā Eiropas Savienība var sev pārstāvēt uz ārpusi. Un šeit es galvenokārt domāju organizāciju, kas nodrošinātu sadarbību starp jums, starp Eiropas ārējās darbības dienestu, komisijas priekšēdātāju, padomas priekšēdātāju un vienlaikus, eh, es, protams, domāju arī par eh, šīm rotējušām padomas prezidentūram, kas arī vēl ir, un arī dalību valstīm ir tajā visā jāpiedalās. Tām ir jābūt gatavām Eiropas Savienību pārstāvēt uz ārpusi, ir īpaši, ja runa par starptautiskām organizācijām, kurā uh, vienīgā kompetence ir Eiropas Savienībai kopumā - Eštons kundze. Par klimata pārmaiņām bija Kopenhāgenē konferences tāds piemērs, kā Eiropas Savienība runāja ar dažādām balsīm. Tas neko nedeva, un tādēļ tas labi nedarbojās, jo Eiropas Savienība un dalība valstis uh, pastāvēs katra uz savu atsevišķo uh, lomu. Eiropas Savienība tā, tā ir pārstāvā dažādos samitos. Uh, un tas uh, noved pie tā, ka praksē uh, netiek īstenot tas, kas ir teiks 34. pantā līkumā par to, kāda ir jābūt koordinācijai starp dalību valstīm, par to, kā jārīkojas ANO drošības padomē. Tas ir dažās ļoti skaidras zīmes, ka Eiropas Savienība šajā līmenī e, nedarbojas. Uz to norādīja arī Jāšūca kungs. Es domāju, šeit galvenokārt dalību valstis, nevis jūs, kad es aicinu uzsvērt Eiropas Savienības lomu daudzpusēju organizāciju ietvaros, kur Eiropas Savienība varētu sniegt svarīgu signālu uz ārpusi, šeit ir jāizmirst tādas tendences, kas uh, noved pie tā, ka uh, eh, daži dalībvalsts grib renacionalizēt uh, ārpolitiku. Gribētu aicināt visus stiprināt Eiropas Savienības lomu, gribētu aicināt dalību valstis galvenokārt, jo tām ir jābūt gatavām noslēgt kompromisus. Un uh, ir jāuzņemas arī pienākums uh, atbalstīt tādas politiskās iniciatīvas, lai Eiropas Savienība būtu labāk pārstāvēt uz ārpusi un lai šie pārstāvniecība Eiropas Savienībā labāk darbotos. Mēs visi atrodamies tādā vēsturiskā punktā pasaules attīstības sakarā, un jums ir noteikts uzdevums, piemēram, tās iniciatīvas, ko jūs jau esat aprakstījusi, eh, piemēram, Bengāzī, lai būtu Eiropas Savienības pārstāvniecība, jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu šai ziņā jo mēs vēlamies, lai pēc iespējas ātrāk būtu Eiropas Savienība tāda struktūrēta pārstāvniecība pasaules līmenī. Paldies! Ashton, Vice President Hyde Representative. Tālāk vārds Eštons kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies godājumie deputāti par jūsu uzrunām grupu vadītāji visi teica gandrīz vienu un to pašu, un arī Tani, Tanu kungs arī to atzīmē, ka būtu nepieciešama tāda vienota pieeja. Es te piekrītu. Es eh, tiešām eh, domāju, ka mums būtu tā jādara, bet mums ir arī attiecīgā realitāte. Un tā kā mums ir līgums. Un es sāku tikai papīru un zīmolu, tad, kad es sāku strādāt pie līguma. Tātad mēs sākām no nulles, un, bet mēs virzamies uz priekšu. Uh, Un kāds mums ir izaicinājums? Es ļoti saprotu jūsu viedokļus, bet kā lai mēs varētu izdarīt tā, lai padome, komisija, visi aizsardzības ministri un visi, visi pārējie, kas kopā ar manīm nes šo atbildību, ka uh, visi šie iesaistītie nonāk pie vienota viedokļa. Un mani tas galīgi nepārsteidz, ka mēs virzamies uz mūsu mērķu un vienlaiks notiek vēl daudz kas cits, un arī tāpēc varbūt mēs tik ātri nenonākam pie tā mērķa, kuru mēs visi gribētu redzēt bet mēs nedrīkstam pazemināt mūsu ambīcijas, un tas attiec uz pilnīgi visu arī uz sankcijām. Lai pieņemtu kādu sankciju, mums ir nepieciešams 27 balsis. Vai arī kādā citā pieejā, kur mēs gribam paust Eģiptei, Tunisijai vai kādai citai valstī atbalstu. Tā kā šeit teica Ferhopštata kungs, ka mums tiešām ir jācenšas virzīties uz jaunu stratēģiju, jābūt jaunām ambīcijām, kas būtu ilgtermiņa ambīcijas. Uh, Tas viss ir nepieciešams eh, un ir nepieciešamas pārmaiņas. Es neesmu absolūti apmierināta, tomēr es skatos realistiski jūs, eh, jums ir jāuzdod man šie uzdevumi un arī jāliek man šie pienākumi, bet lūdzu nesakiet, ka man nav iniciatīvas, ka man nav ambīcijas, lūdzu nesakiet, ka es nesaku skaidri un gaiši mēdījos un ārlietu padomē šo viedokli. Es atkārtoju, es esmu ambiciozi, es esmu ārkārtīgi apņemšanās pilna. Es uzskatu, ka mēs varam daudz vairāk izdarīt, tomēr mums visiem ir jāveic šis ceļš. Un atsevišķām dalību valstīm ar saviem vēlētājiem ir ļoti grūti nonākt pie tādas vienprātības, un nevienmēr visi spēj skatīties šau šo prizmu, kas tad būs vislabākais tieši Eiropai kopumā un nevis konkrēti manā mājas situācija. Es piekrītu Dola kungam par šo terorismu, tuvo austrumu miera procesu, ka tās ir galvenās iniciatīvas, galvenie mērķi. Uh, Un kāpēc mēs tik daudz strādājam ar Lībiju? Kāpēc mēs tik ļoti gribam eh, savest kopā visas tur esošās reģionās organizācijas, tā kā Āfrikas Savienība un cits? Eh, tas ir ļoti nepieciešams darbs, jo mēs domājam par to, kā mēs iesim uz priekšu, ņemot vērā, ka process šobrīd ir tik ļoti, eh, ļoti sarežģīts. Kā mēs varētu strādāt ar Kadafī mērķiem, veidojot dialogu ar cilvēkiem? Mums ir nepieciešama vienota fronte. Un Šulce kungs teica, ka jā, ka mums ir ļoti garš ceļš ejams. Te es tikai varu piekrist, jā, mums ir jāstrādā kopā. Un arī demokrātijas veidošana ir daļa no mūsu darba. Man patīk sekojuši lietas. Es uzskatu, ka mēs daudz labāk varētu sadarboties. Uh, Es zinu, ka parlaments grib atbalstīt kopīgo kursu, tāpēc lūdzu izdariet spiedienu uz mani, bet spiediet arī uz dalībvalsti. Par maršalu plānu. 13 miljonu dolāru 48. gadā bija piešķirti šim plānam, un tas ir ļoti labs paraugs Kāpēc? Tāpēc, ka šeit mēs e, redzējām dažādas lietas, tur bija, vi, viņam bija dažādi dienesti, padomdevēji, un tas ir ļoti labs paraugs. Protams, šobrīd mēs nevaram to atkārtot, mēs gribam kaut ko jaunu, bet šis paraugs ir labs. Es piekrītu arī jūsu idejai par parādu. Es arī šo parādu jautājumu lieku diskusiju darba kārtībā. Es piekrītu arī izteikumos par Sīriju vardarbību tur. Es nekādā gadījumā negribu pazemināt mūsu ambīcijas šeit. Mēs atkal esam šajā ceļā uz sankciju pieņemšanu. No sākuma ir 13 valsts, kas piekrīt sankcijām. Bija milzīgas diskusijas par to, vai Asadu kungu vajadzētu likt sarakstā vai nē. Es šobrīd nevaru nosaukt visas dalību valsts, kas teica jā, kas teica nē, bet bija ļoti stingri argumenti un galu galā mēs nonācam pie lēmuma. Un es esmu, gribētu jums pateikt, ka es esmu apņēmības pilna likt visus politiskos spēkus, kas ir manā rīcībā, lai atrisinātu Sīrijas jautājumu. Es runāju visos fórumos, lai visi cilvēki saprot, cik svarīgs ir šis jautājums. Un mēs esam gatavi izmainīt šo situāciju. Tanukungs, jūs runājat par to, ko mēs varam mainīt, ja visi 27 būs vienprātīgi. Es nedomāju, ka mēs esam manipulējuši ar resursiem. Mēs zinām, ka mums ir resursi un tad mums ir mērķi Bengāzī biroja atvēršanai ir nepieciešami resursi. Delegācija uz Irāku arī nepieciešami resursi, un tas viss ir jāatrod. Mums ir jābūt efektīvākiem, un no otras puses mums ir jāzina, kas mums ir jādara. Es jau runāju par flotili, arī par Palestīnas administrāciju pašpārvald. Mēs eh, arī tur vedam diskusijas eh, par Hamasu. Bet es jau teicu, ka Hamas pozīcija nav mainījusies. Tomēr mums ir jāskatās, kā abas kungs prezidents varētu nodrošināt vienotību Palestīnā ar vēlēšanu palīdzību. Mēs personīgi neesam mainījuši savu pozīciju un ļoti uzmanīgi vērojam tur uh, notiekošos notikums. Un kā jau es, man jāatcaucas uz Biski kunga teikto par nabadzīgajām valstīm. Mums ir tūkstošgadas mērķi un vēl arī darbs, ko mēs veicam, lai veicinātu arī attīstību, tad mēs turpināsim tādā veidā arī nākotnē. Bet ļoti īsti es gribētu runāt par eh, konkrētiem ziņojumiem. Albertīnī kungs ziņojums Viņš teica, ka e, šai koherencei ir nepieciešama politiskā grība no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, ka mums vajadzētu pārvarēt viedokļu dažādību, un ja mēs gribam īstenot Lisbonas līgumu, tad mums ir nepieciešams stabils finansējums arī nākamajā finansiālajā ietverā. Es piekrītu ziņojuma atzinumam un uzskatu, ka mums ir jādod pievienotā vērtība un arī jāizmanto visi politiskie instrumenti. Un vēl par dialogu runājot, mums ir grūtības ar laiku. Es gribētu laiku izmantot tomēr vislabākajā veidā diskutēt ar jums. Galtjērī, kungs, šķiet, ka vakar mums bija lieliska diskusija. Es pilnībā piekrītu jūsu atziņai, ka vajadzētu iet uz priekšu, ka vajadzētu dalīt slogu, likt spēkus kopā, un mēs ar aizsardzības ministriem par to runājam ir jādara tā, lai mēs izmantojam Eiropas resursus efektīvākā veidā. Tā ir ļoti vienkārši ideja likt spēkus kopā un nest slogu kopā, bet mums ir arī liels militārais uh, potenciāls, kas nav izmantots, un lēmums visiem kopā izmantot šo militāro resursu ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāpieņem. Mums ir jāstrādā arī ar Eiropas aizsardzības aģentūru, ir jāstrādā ar tiem izaicinājumiem, uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā, it īpaši redzot uzdevumus, kas izriet no Lībijas situācijas. Un visbeidzot, uh, gribētu pateikties atbalstam, kas Dekuīzes kundze ziņumā pausts apvienotajām nācijām. Un Mums ir jāieskatās ANO sistēmā, labāk jāiepazīst ar starptautiskām organizācijām citām, kas darbojas šajā jomā. Mums ir jābūt skaļākiem, tādiem spilgtākiem savā pozīcijā sadarbībā ar citiem. Es gribētu pateikties visiem runātājiem un vēl teikšu beigu komentārs mūsu sanāksmes beigās. Presidents. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augstai pārstāvei. Ir arī atzinums, ko sagatavojas Starptautiskās tirniecības komiteja. Jurgs Lichtfrīds, Lichtfrīds atvainojiet. Augstā pārstāve. Kad uh, runā par Eiropas Savienības ārlietu politiku un Eiropas lomu pasaulē, manuprāt, mēs visi esam vienās domās. Uh, proti, ka šeit ir nepieciešams noteikti uzlabojumi, pamatoties noteiktiem apstākļiem. Šeit varētu ņemt piemēru no līdzīgas politikas, ko, kas īstenībā ļoti labi darbojas, proti ārējā tirniecības politika. Arī tirniecības politikā Eiropas Savienībā ir, eh, tā ir vienīgā atbildība un vienīga pārstāvniecība Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tur nav tā, ka dalība valstis uh, vienkārši strīda savā starpā un visu izgāž. Eh, mēs kopā esam stipri un vienoti. Un es domāju, ka ir pienācis laiks šo eh, stipro pusi izmantot arī tam, kā, lai cilvēki varētu gūt eh, labumu no tādām vērtībām, no kurām arī mēs gūstam labumu, proti cilvēktiesības, sociālā taisnīgums, brīvība, šī jaunā dimensija Eiropas ārlietu politika ir kaut kas, ko mums vajadzētu īstenot pavisam noteikti, lai uh, pasauli nākotnē veidotu brīvī, brīvāku, eh, godīgāku un taisnīgāku. Paldies, eh, un citi runātāji tagad no saraksta. Eh, nākamais runātājs ir Kšištavs Lizekungs uz divām minūtēm. Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Atļaujiet man vispirms griezties pie ziņot referenta kā Tērikunga. Paldies arī par to sarežģīto darbu, ko jūs esat veicis. Es biju ēnu referents un bija ļoti patīkami ar viņa kopā strādāt. Eh, kā iesācēju šajā lomā, gribētu teikt, ka eh, drusku tās militārs ziņojums varbūt tas ir, un varbūt es tā kā gaidīju tādu lielu cīņu, bet nē, bet darba ļoti viegls un patīkams. Augstā pārstāve jau savā pirmajā izklāstā runāja par Ziemeļa Āfriku un uh, Eh, tādēļ eh, mēs īsti nezinām, kā šie visi nemieri tur beigsies un sacēlšanās, protams, kā kopīga ārvindrošības politika, tas nav tāds līdzeklis, ko varētu izglābt pasauli, bet noteikti varētu gaidīt, ka, ja mēs vairāk zinātu par eh, šo sacēlšanos, tad mēs noteikti arī vairāk varētu darīt. Ziemeņa Āfrikā, tuvajos austrumos, eh, visi iesādātie konflikti, kas ir pasaulē, kas netiek eh, risināti, piemēram, Kalnu Karabahā un eh, arī Gruzijā. Gvētērija kunga ziņojums. Tur ir runāts par daudziem jautājumiem, tas ir ārkārtīgi visaptverošs ziņojums. Es negribētu tagad runāt par visiem tematiem, bet pieminēt tomēr divus aspektus, proti par to, kā darbojas pārstāvniecības vai misijas Eiropas Savienībā. Mums šeit vajadzētu izdarīt attiecīgus secinājumus un mācīties no kļūdām, lai nākotnē šīs misijas varētu labāk darboties. Jautājums par to, kā notiek plānošana, kā notiek pārbaude, tiem uzdevumiem, kas ir Eiropas Savienībā, šo jautājumu vēl joprojām nav atbildēts. Tas noteikti ir arī redzams saistībā ar eh, Vēmāras trīsstūri un šīm iniciatīvām. Es domāju, ka patiešām ir labi, ka Jūs uh, saklabājat labas attiecības arī ar ASV. Mums uh, šie visi pasākumi ir jāsastājas, mums ir jātaupa nauda un eh, nevajadzētu vēl vairot pasākumus atsevišķus, jo daudz tiek gaidīts arī no tā, kas attiec uz attīstību nākotnē. Paldies, tagad vārds uh, Dekaizers kundzei. Vous avez essuyé ces derniers jours bien des critiques, madame. Pēdējās dienās jūs esat bijusi ļoti kritiska. Uh, jūs eh, ņemat, atsaucāties uz mūsu grupas viedokli, bet ir arī citi, kas domā savādāk, un es esmu gatava paust savas bāžas. Nevienmēr mums ir skaidrība par ārpolitiku, un nevienmēr mums ir skaidrs, kādi mērķi tur ir noteikti. Jūs savā paziņojumā esat bijusi diezgan minimalistiska. Jūs paudāt noteikts vēstījums, kas, manuprāt, bija diezgan negatīvs eh, negatīvi. Jūs nepārtraukti rosaties, zvanat, eh, cenšaties kaut ko sakārtot, bet diemžēl tas viss kaut kur pazūd. Un rezultāti tā uh, mūsu ārpolitika izskatās diezgan bāla un adorās pret dažādiem viedokļiem, ko pauž eh, atsevišķu valstu vadītāji. Tagad, pateicoties Arābu revolūcijām, Eiropas eh, diplomātija var kļūt redzamāka. Bet šeit ir jāņem vērā arī valstu viedokļi. Piemēram, samierin vienošanās ar Hamas nav iespējama nesarkārtojot, neņemot vērā Ēģipts jautājumu, arī to, kas notiek Sīrijā. Tas viss ir saistīts. Jo Hamas ietekmē situāciju gan Katarā, gan Kairā. Un Ta, ir jāizmanto šī iespēja, šis moments, kāda ir mūsu politika attiecībā uz Sīriju, uz taviem austrumiem šodien. Es teiktu, ka es atbalstu atsevišķo kolēģu dusmas, kas runāja par Asadu, kas ir izbēdzis no sankcijām, un man arī skaidrojumi nešķiet apmierinoši. Un vēl runājot par citu organizāciju, par ASV, par cilvēktiesību organizāciju ietekmi, es uzskatu, ka mums ir ANO cilvēktiesību padome, kas darbojas ziņā, tad, tad sankcijas nav pietiekams. Vai jūs vēdat arī kampaņu par to, lai Sīrija nebūtu minētās komitejas vadībā? Ko jūs darat, lai pārliecinātu valstu vadītājs, lai mēs izvairītos no šādas divdomīgas situācijas? Runājot par tuvajiem austrumiem, es uzmanīgi ieklausījos tajā, ko jūs teicāt. Jūs runājat par Hamasu, ka tik mēs neatkārtojam 2007. gada kļūdas. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo iespēju. Hamas ir izrādījis atbalstu arābu valsti, mums vajadzētu pieņemt tādu vai um, uzrakstīt tādu līgumu. Mēs varētu pacensties sagatavot šo jautājumu ar Palestīnas administrāciju, lai Hamas varētu ņemt vērā visas tās robežas, arī Izraels atzīšana. Pirms diviem gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka tas tā būtu, tagad mēs varam. Mēs uzskatām, ka mums ir jābūt arī uzmanīgiem. Parlaments vienmēr ir stāvējis aiz jums, un mēs vēlam jums visu to labāko. Grazie, la parola all'onorevole Lambsdorff. Paldies. Lambsdorfa kungs, pusotras minūtes. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Baronas Eštānas kundze, mēs esam vēl tālu attālināt no kopīgas ārējās politikas, kas tiešām pelnītu šo vārdu. Jūs par to saņemat kritiku, bet eh, kādreiz man šķiet, ka jūs esat tā kā grākāzes situācijai, eh, par ko jūs neesat atbildīgi, neko nevarat izdarīt. Tas ir pamatots tajā, ka mūsu dalība valstis eh, neparāda politisko gribu patiesi kopā vienoties par vienotu vienību. Paņemsim Lībijas piemēru. Vispirms Itālija bloķē sankcijas, pēc tam Francija, starp citu, Bengāzija bez jebkādas sarunāšanas, to atkal viņi atzīst, un tad uh, ANO uh, Vācijā atturas, uh, kad drošies padomu balsot, neko nevarot jūs tur darīt, bet Eiropas tās ir negatīvs. Sīrijas jautājumā skaidrs, protams, ka mums vajadzēja daudz stiprākas sankcijas, bet arī tur vajadzēja vienbalsību. Ir daži dalību valstis, presē tik pieminēts Grieķija, Itālija un Spānija, varbūt arī Vācija tur varētu minēt, kas ir pret. Un jums ir eh, tad jā, jāsaka, ir tikai 13 mēs varam eh, iekļaut sarakstā. Vienbalsīga, vienbalsība, eh, ja tā ir nepieciešama, tad neko bieži vien nevar darīt. Mums ir tagad tāds kvantu lēciens jāpanāk arī ārlietu politikā. Ko jūs varat darīt? Publiskojiet, ja Eiropas uh, kopīgā uh, politika izgāžas, kā dētā izgāžas, kāda ir instrumenti, tīpaši demokrātijas uh, veicināšanā. Es biju uh, šeit runā, runājot par demokratizācijas uh, uh, fondu un tā attīstību, un uh, um, referenti De Kaisers kundze arī teica, uh, šeit nevar skaidri uh, šeit pateikt, jā, tas ir faktiski otrs vēl, otrs dienas, tas ir birokrātisks, Mēs vēlamies to visu nebirokrātiski ātri un politiski. Ja jūs to panāksiet, tad jūs iegūsiet mūsu pilnīgu atbalstu. Sirsnieks, paldies! Paldies! Paldies! Kaminska kungs, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, augstā pārstāva, viens no vissvarīgākajiem momentiem manā dzīvē bija 2007. gadā Kopā ar Kačinska un Adamkus kungs es piedalījos simboliskā robežas atvēršanās starp Poliju un Lietuvu, pievienojoties Schengen zonai. Cilvēkiem, kas uzauga viņpus dzels aizskara ceļošanas brīvība ir liels piemērs Eiropas panākumiem. Mums nevajadzētu atgriezties pie jaunām robežām. Tam nevajadzētu būt populistisks politikas elementam. Schengens zona ir liels panākums un mums tā jāizstāv. Paldies, ka mūsu attieksme pret Hamas nav mainījusies, bet Abasa kunga attieksme pret Hamas ir mainījusies. Un es jums iesaku palīdzību palestīniešiem uzmanīgi uzraucīt, lai tā nenonāk to cilvēku rokā, kas apdraud Izrēlu. Izrēla ir vienīgā valsts tojos austrumos, kur arābu iedzīvotāji var brīvi vēlēt. Paldies! Brantners kundze. Paldies! Virzība uz priekšu, vadība ir ārkārtīgi svarīga, jo mūsu instrumenti ir ļoti svarīgi. Jūs biezi sakat, kā esat klausāšanas stāvoklī, jūs uzklausaties. Dalību valstis, tad jūs izveidojat zemāko kopsaucēju, un tā ir Eiropas politika. Bet ko tad jūs pati domājat, vai asats ir jāievieto šai sarakstā vai nē? To mēs gribam dzirdēt. Vai jūs gribat pastiprināt sankcijas? Jūs neatbalst, neatbildat uz šo jautājumu. Jūs sakat, ka valdības to neatbalsta. Lūdzu, pasakiet, kuras valstis to neatbalsta. Protams, ka neviens negrib redzēt jūs stipru no nacionālajām valstīm. Šīs valstis jūs neatbalstīs un nepalīdzēs jums. Šīs valstis nav jūsu darba garantija. Tas turklāt arī nemaina to, ka Lisabonas līgums pārēdz Eiropai lielāku varu. Jūs esat rotējošā prezidentūrā, jūs esat viceprezidente komisijā. Jums ir jāizklāsta savi viedokļi un lēmumi, un tad, lai dalību valstis rēģē. Ja iniciatīva nav jūsu pusē, tad vismaz nenogaliniet citu iniciatīvas. Piemēram, konfliktu likvidēšanas programma Anna Linda to sāk pirms desmit gadiem, Ungāra prezidentūra sāk to pārskatīt un gribēt, lai jūs to pārņemat, bet jūs to apturējāt. Es nezinu, kāpēc Var jums tikai rekomendēt uzdrīkstēties vairāk, deleģēt vairāk, būt par izmaiņu aģentu. Atbalstu sniegšu jums, ja jūs tā rīkosieties. Tikai tas nodrošinās jūsu stāvokli. Paldies! Paldies! Hadži Džordžu kungs, pusotra minūte. Aštons kundze, man liekas jums taisnība, kad jūs jūtat, ka kritika pret jums nav godīga. Jūs esat tā kā gūsteknis tiem lēmumiem, ko pieņem lielākās dalību valstis. Taču jūs varat kritizēt šīs valstis, un mums ir jāredz, kas kritizē jūs aprīlī un kas mainīja savu viedokli Putkungam taisnība. Daudzas no šīm valstīm pārdevušas ieročus arābiem, un tagad to nosoda. Mums ir jāskatās uz to, kas notiek šajā reģionā. Mēs tagad bombardējam dažas no šīm valstīm, Un pirms tam mēs esam viņiem pārdevuši ieročus, ar kuriem tie vērsās, ar kurām tās vērsās pēc saviem pilsoņiem. Ir taču ir jābūt kādiem normāliem principiem. Mums nevajadzētu iejaukties militāri. Mums vajadzētu demilitarizēt ārlietu politiku. Mums ir jāatbruņojas arī Eiropā, taisa skaitā no kodolieročiem. Tas ir Eiropas uzdevums Mazliet par Turciju. Šī valsts tagad ir ieslodzījusi vairākus desmit žurnālistus, 40 tūkstošu militāristu okupē zināmas teritorijas. Lūk, kur ir joma, kur mums kaut ko vajadzētu darīt, nevis runāt par arābiem. Paldies! Provēra kungs! Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Uzbrukums koptu baznīcām un kristiešu nogalināšana rāda, ka reliģiskā neiecietība ir aktīva. Un tas lielā mērā grauj Tahiras skvēra kopējo izjūtu. Tas ir ārkārtīgi bīstam, ja mēs gribam pāriet uz demokrātiju. Tāpēc mums ir vajadzīgs kairas varas iestāžu nopietnāk attieksmi pret minoritātēm un ekstrēmismu, jo tas ir pamatdemokrātisks princips, un to eģiptiešu tautācīm redzot vēlas. Nebūs ieguldījumi, nebūs attīstības un turisma, ja nebūs iecietības. Ēģiptes un valsts interesēs Eiropā ir jādod palīdzība, jāsniedz palīdzīga roka, taču ar nosacījumiem. Eģiptiešiem ir jāaizsargā minoritātes. Paldies! Melcers kundze. Priekšādātāja augstā pārstāve Aktuāla notikuma Sīrijā mums uh, skaidri parāda, kādā dilemmā Eiropas Savienība atrodas, raugoties uz tuvajiem austrumiem un notikumiem Ziemeņāfrikā gadiem ilgi. Arābu despoti un uh, diktatori tika aplidoti, piemēram, tur, kur jūs paraugāmies, uh, kā viņi rīkos pret paši pret savu tautu, mēs to nosodām, un ir tādas, nu, sevišķi pārliecinošas akcijas notiek. Manuprāt, uzticamība izskatās savādāk. Uh, Cilvēktiesības arā pasaulē bieži vien nenozīmē daudz vairāk kā vienkārši tādi tukši vārdi. Droši vien, ka to centās aizmālēt, kā Eiropas Savienība šajā reģionā prioritāri, bet tā bija uh, ģeopolitiskas intereses, un tā īstenoja arī ASV ģeopolitiskās intereses, tīpaši Eiropas Savienības bezpalīdzība kopīgai attīstībā uh, vidusjūras dienvidu daļā. Tas ir tas, kas tiešām pārsteidz. Mēs uh, uzgavilējām, kad sākās atceršanās, un kas tagad ir Tunisijā, labā gadījumā hauss, kur eh, pār, pārējais valdība atkal jau laikam tiks gāsta, Eģipte ir kaut kas tāds kā pagaidu militārā diktatūra, kurā tiek vajāti kristieši, kopti, uh, bija pilsoņu karš un uh, Eiropieši tur tādiem, nu, nesievišķi nu, pārliecinošiem līdzekļiem un arī sašķelt savā starpā tur uh, piedalās. Tur var tiešām izlauz zobus ar amerikāņu, to varētu izdarīt. Uh, un uh, bieži vien šeit uh, netiek arī ievarot lojalitāti, nav arī tāda aizsargo, aizsargoša vārā. Uh, Damaskā, jebkurā gadījumā, uh, tam, kas tur notiks, tam būs ļoti liela ietekme uz visu reģionu. Pirmie sīriešu bēgļi, kas ierodas uh, Turcijā, tie droši vien ir tikai kā tāda aizberga virsotne. Uh, pamatojot aktuālo situāciju Sīrijā un Lībijā, mums, Eiropiešiem, Briselē, vajadzētu uh, attīstīt uh, pastāvīgu no Vašingtonas neatkarīgu ārlietu politiku. Pretēji amerikāņiem Eiropieši ir ļoti tuvu un to, tie tieši iesaistīti uh, pilnīgi pašā tuvumā šiem konfliktiem. Mums nevajadzētu pieļaut pilsoņu uh, karus un mēs nedrīkstam paši kļūt arī par uh, terorisma uh, mērķi. Paldies! Paldies! Tagad vārds. Uh, Kukāna kungam uz divām minūtēm. Paldies, Eštāns kundze. Runājot par globālo spēlētāju Eiropas Savienību. Attīstība pasaulē rāda, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas ātrāk. Jābūt gatavai stāties pretī globāliem izaicinājumiem. Lisabonas līgums dod mums nepieciešamos instrumentus un ietvaru. Jāsāk ar globālās pārvaldības caurumiem. Piemēram, Kopenhāgenes samits, apvienoto nāciju rezolūciju par piedalīšanos, par tiem es jūs varētu apsveikt. Piedalīšanās citos jautājumos un to risināšanā kopējas stratēģijas izstrādāšana ir ārkārtīgi svarīga Ziņojums rāda, kur ir jāintensificē darbība. Piemēram, mūsu loma koordinācijā apvienotā nāciju sistēmā. Tas pats attiecās uz starptautiskajām finansu institūcijām, daudzpusējo drošību. Tas nenotiks automātiski, tas aizņem zināmu laiku, te būs nepieciešams koordinēt darbību. Bet steidzam ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija kas rādītu, kas ir jādara, lai stiprinātu mūsu vietu pasaulē. Domāju, ka tāda stratēģija drīz parādīsies no Aštanas kundzes, un mēs varēsim to pārunāt parlamentā. Un vēl kāds jautājums saistībā ar Albertīnī ziņojumu. Albānijā bija vietējās vēlēšanas, es tur biju pārstāvēts, novērotāju lomā, Un varu jums pateikt, Albānijas pilsoņi, es nerunāju par politiķiem, par vienkāršiem cilvēkiem, skatās uz mums ar ticību un cerībām, ka mēs viņiem palīdzēsim atrast risinājumus politiskajā situācijā, kurā politiķi viņi ir ieveduši. Salīdzinot ar mūsu globālajām vēlmēm, Albānija ir mazs solītis, ko mēs varētu ātri izdarīt Mums šis tests ir jāpārvar ar cieņu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, saka Sobats kundze. Paldies! Cienījamies kolēģis un kolēģi, gribētu jums kā ēnu referents Albertīnijas ziņojumam sirsnīgi pateikties eh, par labo sadarbību kāda mums bija, ir īpaši sagatavoju šo ziņojumu. Jā, pamatot gan šajā ziņojumā, gan arī uh, debatēs mēs vēršam savu skatienu uz dienvidiem, dienvidu austrumiem. Es gribētu, negribētu atkārtot, ko teica Šulc kungs un Kaisers kungs, gribētu tikai norādīt situāciju Palestīnā un Izrēlā. Es redzu to kā lielu iespēju, ja būs vienošanās starp Fatu un Hamas. Un e, šeit, ja būs centieni arī nodibināt valsti, jo nodibināt valsti tiks uzņēm, uzņemta arī atbildība. Ar to ir saistīta atbildības uzņemšanās. Tam ir jābūt skaidram. Ir jābūt Izraels atzīšanai, ir jābūt mieram, ir jābūt attiekšanās izmantot vārdarbību. Tas ir noteikti nepieciešams, bet eh, arī Izrēlē ir jāatzīst, eh, jāatzīst, ka tā ir sava valsts, eh, tāpat kā Hamas ir jāatzīst Izraels valsts. Tikai tad, ja būs šādi divu valstu risinājumi, tikai tad būs miers tuvajos austrumos. Es gribētu vērst savu skatienu nevis tikai uz dienvidiem, bet arī uz austrumiem, jo vienas puses es esmu delegācijas vadītājs eh, Turkmenistānā un eh, vakar eh, arī uh, tiku iecelts par referentu ziņojumā par Krieviju. Protams, šeit, ja mēs koncentrējamies uz problēmām dienvidvirsiem, mēs nedrīkstam aizmirst, kāda nozīme ir arī austrumu partnerībai. Arī Turcija šeit ir liela nozīme. Es domāju, ka mums nevajadzētu raudzīties Turciju tikai saistībā ar iestāšanos perspektīvu. Turcija ir jābūt partnerim, it īpaši ņem vērā situāciju vidus jūras telpā, bet arī ņem vērā situāciju Melnās jūras telpā. Ir svarīgi pastiprināt kontaktus ar Turciju, jo mums kopā ar Turciju ir arī viņi ir jāiesaist kopīgā ārējā uh, drošības un uh, ārlietu politikā. Tam nav tieši jābūt saistītam iestāšanās jautājumu. Otrakārt, partnerība ar Krieviju. Tas ir svarīgs uh, aspekts. Mēs vēlamies šādu partnerību, bet šādas sarunas uh, mums ir jābūt tādai stiprai un apzinātai pozīcijai. Reizēm mums tas trūkst, ja uh, Krievijai varbūt tā ir par daudz, varbūt mūs kādreiz par maz. Un tikai tad, ja mēs panāksim līdzsvaru, mēs varēsim šo situāciju mainīt. Uh, Es esmu ļoti par šiem partneru attiecībām, bet tām ir jākļūst strateģiskām. Īstenībā esmu drusku pārsteigts eh, par jauno spiedienu, ko Krievija tagad izdara. Eh, nu, pēdējais, kas noticis, ir Ukrainā. Uh, ja mēs paraugāmies eh, uz situāciju, tad agrāk mēs teiktu, eh, ja kā Krievi izturas pret Ukrainu, tas nav sevišķi godīgi. Es sevišķi eh, enerģijas piegādē arī tur, Turkmenistānā mēs tur redzējām, mums Krievijai vajadzēja pateikt, mēs vēlamies partnerību ar Krieviju, bet kas pamatotos uz vienlīdzību, uz kopīgām interesēm, un tam noteikti jābūt mūsu mērķim, lai būtu šāda partnerība. Uh, Vidusāzija, Eštānas kundze, mēs vēlamies aktīvi darboties, bet mēs nevēlamies pārstāvniecības tur. Tur ir finanšu problēmas. Mē, mums tiešām tur ir vajadzīgas diplomātiskas pārstāvniecības. Mēs vēlamies enerģiju no šīm valstīm. Uh, mēs vēlamies, lai šīs valsts attīstās demokrātijas virzienā. Mēs vēlamies, lai tur tiktu ievērotas cilvēktiesības, bet mēs jau īstenībā nemaz neko daudz nedarām uh, Un šeit kolēģi ir veikuši ļoti labu darbu, bet, bet tas nav pietiekami. Mums vajag vairāk pārstāvniecības tieši šajās valstīs Vidusāzijā. Tie ir mūsu kaimiņi, jo vai nu viņi skatīsies uz Ķīnas pusi vai uz Krieviju, vai vismaz viņiem būtu jādod iespēja skatīties uz Eiropas pusi. Noslēgumā gribētu vēl skaidri teikt, mēs vēlamies jūs pilnīgi atbalstīt. To, ko jūs šodien teicāt, tas viss ir ļoti pareizi. Varbūt jūs to var skaļāk drusku teikt un pārliecinošanāk, varbūt tas būtu vēl labāk. Mēs vēlam to jums no parlamenta puses un sniegsim jums arī mūsu atbalstu. Paldies! Grazie, la parola all'onor. Paldies, nākošais runātais Dafkungs. Eštons kundze, jūs tā gludi runājāt. par to, kā vienoties starp 27 ārlietu ministriem. Taču Lisabonas līgums atļauj jums nerunāt ar viņiem. Jūs varat veidot koalīcijas. Un veidot pastiprinātās sadarbības fórums. Vienvalsība teiksim, 13 sīriešu sa cilvēku sankcijas jautājumā nav vajadzīga. Mans padoms jums būtu meklēt avangardu dalību valstu starpā. Tās valstis, kas vēlas rīkoties un strādāt ar viņām, lai izstrādātu kopīgu politiku. Paldies! Paldies, Van Ordenkungs! Paldies, Eštans kundze. Jūs nepārsteigs tas, ka esmu neapmierināts runājot par ārējo dienestu darbību, bet runājot par to, ka jūs aizsadzat daudzus jautājumus un pārmetat citiem. Jūs runājat par 25 misijām, kas ir KDP birku Dažas ir labākas, dažas ir sliktākas, dažas labāk izpilda NATO, daudzas ir pasīvas. Un parasti Eiropa ir aicinājusi kādu tās sākt. Tagad ir militārā darbība no NATO puses Libijā. Tā kā nebija mandāta jūras embargo, Eiropas Savienība mēģina panākt, lai ANO lūgtu Eiropas Savienību veikt humanitāro palīdzību, taču ne NATO, ne ANO nevēlas, lai Eiropa iejaucas militāri. Protams, ir nepieciešama humanitārā palīdzība, un Eiropas Savienība šeit varētu būt svarīga. Taču nevis tādā veidā, lai izrādītu savas militārās ambīcijas. Visa šī politika ir šķeloša un liek citiem padomāt nopietni par to, vai vispār saistīties ar jums. Paldies! Zilā kartīte. Vai jūs pieņemat šo jautājumu no zilās kartītes cēlē puses? Sinclair kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vai kolēģis man piekritīs, jūs runājat par ANO, bet ja būtu, ja būtu viena tāda ANO vieta Eiropā, vai tādā veidā šī suverenitāte tiešām pārietu no ANO uz Eiropu, tas ir Franciju, un kāds ir jūs domas par šī suverenitātes pārnesi? Paldies par šo jautājumu. Protams, tas ir kārtējās seks, ko izraisīs Lisabonas līgums. Šī ideja, ka apvienotā karaliste un Francija uh, nodos, atdos savas vietas ANO drošības padomē, lai Eiropas Savienība tur varētu nosēsties pie šī ANO galda. Es uzskatu, ka šī ideja ir pilnībā nepieņemama. Es nedomāju, ka neviena no šīm divām valstīm gribēsies, eh, gribēs to darīt, un arī, diemžēl, to veica Lisabons līgums, un, bet mēs esam pret. Eh, paldies, Čeka kungs, tālāk divas minūtes. You, uh, Ashton, Paldies, uh, priekšsēdētāji, Eštons kundze. Jūsu uh, pirmajā runā es ar interesi uzklausīju jūsu politikas izklāstu Lībija, Āfrika, un jūs fokusējāties ir uz jauniešiem un sieviešu lomu. Jūs klāstījāt savu pieju demokrātijas stiprināšanai, un es domāju, ka to mēs atbalstām pilnīgi visi šajā parlamentā. Ļoti ceram, ka jūs plāni šai ziņā īstenosies. No otras puses, es piekrītu ļoti daudziem kolēģiem, kas runāja par Asadu. Asadu arī būtu jāietver sankcijās. Bendit kungs jau teica, lūdza nosauca. Kurš tad bija tas, kurš nobloķēja sankciju attiecināšanu uz Asadu? Varbūt jūs varētu mums atklātā veidā to pavēstīt, jo mēs arī varētu tad atbalstīt. Es domāju, ka jūsu mandātā ir iespējams darboties plašāk, un jūs varat gūt arī lielāku atbalstu no mums, tikai jums jāpasaka mums par to, kas notiek padome. Uh, un lai būtu šāda saskaņota darbība arī šai ziņā, kas ir nepieciešams. Eh, Albertino eh, ziņojumā ir rakstīts, ka nacionālām politikām vajadzētu atbalstīt Eiropas politikas, un es gribētu kolēģiem parlamentā vaicāt, kas pārstāv valdības partijas, Vai jūs nevarētu pastāstīt par šādu pieju saviem premjerministriem un ārlietu ministriem, aicinot viņus atbalstīt Eiropas drošības ārlietu politiku un neraudzīties, neieciklēties tikai savās e, nacionālajās interesēs, jo pretējā gadījumā mēs nekad nepanāksim kopīgu Eiropas ārlietu politiku, un jums, lai vadītu šo politiku, ir jābūt ļoti ambiciozai. 61 gads ir pagājis pēc Šūmaņa deklarācijas. Pirms diviem gadiem mē, dienam mēs atzīmējam šo datumu. Un tagad mums ir nepieciešama Eiropa vēl vairāk vienotāka, lūdzu, konfliktu pārvaldība, civilās krīzes. Mēs gribam, lai ietekmes izvērtējums ārējiem dienestam būtu parasta prakse, lai katrai misijai būtu izvērtēti pilnīgi visi aspekti, un mums ir nepieciešams palielināt arī civil personāla skaitu šīm misijām. Uh, ir zilā kartiņa jautājums jums, Lodža kundze, vai jūs pieņemat šo jautājumu? Jā, lūdzu, Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, tiešām atzīstu kolēģis darbu cilvēku tiesību jomā. E, viņi runāja par ārlietu politiku, bet vai jūs domājat tāpat kā es, ka Eiropas Savienība ir bijusi liekulīga tieši jautājumā par nāves sodu. Barozo kunga un Van Rompoja kunga paziņojums sakarā ar Bin Lādena. Um, šo sodīšanu šeit eh, ir doma par to, ka noziegumi var palikt arī nesodīti. Kādas ir jūsu domas šai sakarā? Es domāju, ka jūsu komentārs par Bin Lādenu nav īsti vietā. Bin Lādens netika sodīts ar nāves sodu. Protams, es personīgi arī labāk būtu gribējis, ka Lēbin Lādens būtu arestēts un tiesāts, bet tā nav nekāda liekulība, tā kā jūs to nosaucāt. Barozo kungs ir nācis klajā ar paziņojumu, Varbūt es varu to kritizēt, kā jau es teicu, man daudz labāk patiktu, ja Bin Lādens būtu tiesāts starptautiskajā krimināla tiesā, bet nekādu liekulību es šeit nesaskatu. Mums ir nepieciešams paust kopīgu Eiropas pozīciju, un katrā ziņā runājot par nāves sodu, mums ir skaidra nostāja šajā kontinentā, diemžēl tā ir savādāk, ka citos kontinentos. Eh, paldies, Lērika kungs, pusotras minūtes, godājumā augstā pārstāve, godājumie kolēģi. Es uzskatu, ka vārds, ko jūs lietojāt jūsu pirmajā runā attiecībā uz Palestīnas valsti eh, pēc eh, samierināšanās procedūras, šis teksts ir ļoti svarīgs, jo tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, un pretstatā tam, ko mēs dzirdējām šeit, Hamas pirmo reizi ir atzinis Palestīnas administrācijas pastāvēšanu kā e, sarunu partneri. Un kvarteta pārstāvju teiktais, un arī darbība šeit ir jāatzīmē, arī pārējais e, e, valdību formas ir jāatbalsta, ir jādara viss lai attiecīgi eh, Palestīnas eh, robeža tiktu atzīta saskaņā ar iepriekšējo gada nolīgumu 57. gadu. Un ko, kādi jauni soļi ir paredzēti no Eiropas Savienības puses, lai attiecīgi Palestīnas pašpārvalde tiktu atzīta un arī attiecīgi tas notiktu saistībā ar ANO nostāju. Un tālāk, ko jūs domājat par Izraēlas valsts nodokļu politiku attiecībā uz eh, produktiem, kas tiek tirgot Palestīnā? Uh, accept, uh... Vai jūs pieņemat zilo kartīti, Lejerika kungs? Yes. Yes, please. Lūdzu, tad zilā kartīte. kolēģis, tieši tāpat kā jūs to saskatu, Hamas un Fātas vienošanās patiešām ir vēsturisks solis. Tas ir samierināšanās process, var būt starp uh, palestīniešiem un Izrēlu. Tas var virzīties uz priekšu. Ešanās kundze šeit ļoti skaidri pateica, ka šī flotīla divi, tas ir faktiski nevajadzīga provokācija, kas varētu radīt kaitējumu, vai jūs un jau politiskā grupa distancētos no tā atbalstīt šo flotīli, kā tas vakar parlamentā arī notika. Uh, gojas uh, eh, vadībā. Paldies! Non, de, cette, cette flottille est un acte. Euh, Šī flotile, tas ir pilsoniskās sabiedrības akts, lai atceltu šo pilnīgi neiedzīgo blokādi Mums arī ir jārespektē startautiskās tiesības, un mums ir jāļauj arī citiem attiecīgi dzīvot saskaņā ar startautiskiem aktiem. Sala Frakosa kungs tālāk, viena minūte. Συγχαίρω τον κύριο Αλμπερτίν για την έκθεσή του και την αναφορά. Paldies priekšētāji. Gribētu sveikt Albertīne kungu par viņa ziņojumu, it īpaši raugoties uz uh, iestādēm, institūcijām un prioritātēm aizsardzības politikā. Protams, ka pasaule mainās un mēs esam milzīgi izaicinājumi priekšā. Arī Eiropas Savienībai tūlīt pat ir jāveic pasākumi, lai risinātu problēmas. Palielinās nabadzība, iztumšana, bezdarbs. Un uh, tas, kas notiek arābu pasaulē, to jūs jau pieminējāt. Protams, ka ir arī dabas katastrofas un migrantu plūsmas. Tas viss mums uh, rada problēmas, kas būs nākotnē. Tieši Itālija un Francija ir iekļaut šajā problēmu lokā. Tur arī tika apšaubīt kopīgā Schengenas uh, telpa. Protams, ka mēs to tādā veidā nevaram pieņemt, bet mums šī problēma ir jārisina efektīvi. un eh, jārada kopīgas struktūras. Katra diskusija par Schengenas telpu ir jāsaista ar eh, likumiem, ir jāņem vērā noteikumi. Paldies, Ingrērs kundze. Thank you, Madam President. Paldies. Eštons kundze, var jums izteikt līdzjūtību un atbalstu. Skatījos BBC Paksmana programmu, un viņš jums uzdeva dažus labus jautājumus, un ļoti nepatīkams jautājums bija, no kā jūs saņemat pavēles, kuras 27 valstis jums liek rīkoties. Un tas ir jautājums, ko mēs dzirdam šodien, jo nav jau vienas politikas. To mēs redzam ar apvienoto nāciju lēmumu par zonu Lībijā, Vācija bija pret, kā tad viena dalība valsts, stipra dalība valsts var nostāties pretī citām. Tā tad nav viens politika. Jums ir neiespējams uzdevums. Runājot par atbalstu, lasīju svētdienas atbildēs, ka jūs neiesiet prom no šī amata jo visi jau ir ļoti kritiski par politiku, kādu jūs vedat. Gribu, lai jūs paliekat šajā amatā pēc iespējas ilgāk, kamēr jūs esat tur. Tāda nekādas problēmas ar suverenitātes zaudēšanu nebūs. Lisabonas līguma izgrūšana cauri, kas radīja jums ļoti labi apmaksātu darbu, jūs atkal un atkal atgriezties. Jau teicu, ka tas ir tāds uh, suverenitātes nodošanas eh, plaģiāts, ka nekas nopietns jau nenotiek. Tā tad nekas jau arī tāds nav noticis. Paldies! Paldies, Salafranka kungs! Paldies! Eštons kundze, galvenais jautājums šai diskusijā ir par attīstību tuvējos austrumos un Ziemeļāfrikā. Ir pozitīvas iezīmes, Eštons kundze uz tām ir norādījusi. Eiropas parlaments un ārējais dienests arī to ir paskaidrojuši. Taču ir arī negatīvās puses Par spīti Aštons kundzes mēģinājumiem esam redzējuši dubultstandartus gan Sīrijā, gan Lībijā, apvienoto nāciju balsojumos un ministru padomē. Runājot par Ašrafas nometni, mums ir ļoti mērens viedoklis. Es zinu, ka šis jautājums ir svarīgs. Irānā taču par spīti visam, ko jūs esat darījusi, un par spīti tam, ka es esmu aizsūtījusi jums rezolūcijas priekšlikumu, jūs nesat balsi pacēlusi 32 mirušie un simtiem ievainoto. Mums ir jābūt konsekventiem, sevišķi runājot par cilvēktiesību aizsardzību. Sevišķi ja tās cilvēku dzīves ir apdraudētas. Jautājums, kā ar Kubas disidentu, kas tika piekauts un gāja bojā? Vai jūs izmeklēsiet šīs lietas apstākļus? Vai šīs lietas ir saistītas starp kaušanu, piekaušanu un nāvi? T tādā gadījumā mums tas būtu jānosoda. Vižanītas kungu. Paldies! Eštons kundze, uzklausīju ar lielu prieku jūsu uzstāšanos un piekrītu katram vārdam. Par spīti tam būs daudz kritikas gan šeit, gan no pilsoņiem, ka mēs nevaram uzrādīt nekādas darbības. Lisabonas līgums dod mums šīs iespējas runāt vienā balsī. Jūsu balss ir skaidra, taču panākumi ir iespējami, ja citas balsis būs klusākas. Mēs pieredzam tādu kā kakofoniju. Visi kliedz pilnā balsī, un kāds tad ir Eiropas vēstījums, to mēs nedzirdam. Mūsu institūcija, proti parlaments, ir jūsu dabiskais sabiedrotais, lai īstenotu Lisabonas līgumu pilnībā. Jo mēs rakstam jauno ziņojumu par ārpolitiku, un šī gada dinamika ļauj mums sakārtot arī visas šīs lietas. Atbalsts Ziemeļāfrikas valstīm, Tunisijai un Ēģiptei ir jāuztur Atbalstam ir jābūt tūlītējam un arī ilgtermiņā. Un tam ir jābūt daudz lielākam nekā tas, ko mēs sniedzam pat laban. Brīvība un demokrātija, sociālās perspektīvas ir divi aspekti, kas ir savienoti. Un revolūcijai būs panākumi tikai, ja šie abi risinājumi tiks atrasti. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāsniedz nopietna palīdzība šiem procesiem. Sociālistu grupa ir gatava to darīt visos līmeņos. Pagājušajā nedēļā tika izveidots Juranest, kas ir signāls mūsu austrumu partneriem, ka nepieciešams stiprāks dialogs ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Netskundze! Priekšsēdētājs kundze, Eštons kundze, vārdi ir instrumenti, vārdi var būt ieroči ārpolitikā, tāpēc ar tiem ir jāuzmanās taču dažreiz tie ir jālieto izšķirīgi. Es jūsu balsi nedzirdu runājot par Sīrijas notikumiem un domāju, ka Sīrijas drosmīgie pilsoņi, kas joprojām demonstrē, riska apstākļos arī jūsu balsi nesadzirdēju un ļoti žēl. Ir dažreiz tādi gadījumi, kad ir uzreiz jārunā, un šis bija viens no tiem gadījumiem. Tagad par vidējiem, par tuvajiem austrumiem. Domāju, ka nodokļu nedošana palestīniešiem ir ļoti nepareizs solis. Tas ir nekonsekvents solis. Pirmkārt, tāpēc, ka ir nepieciešams risinājums Un kad būs risinājums, tad šis lēmums arī būs jāpieņem. Taču šis lēmums ir bijis ļoti cinisks. Šķiet, ka Eiropas Savienībai nāksies piešķirt iztrūkstošo naudu. Un tāpēc atbalstu visus kolēģus, kas prasa piedot šim procesam jaunu impulsu un tam ir jābalstās uz patiesu divu valstu atrisinājumu. Paldies! Petrovska kungs, viena minūte. Priekšēdātāji, cienījamie kolēģi, neraugoties uz Lisabonas likuma stāšanos spēkā, kopīgā ārlietu un drošības politikā īstenībā tur nekas daudz nav noticis. Uh, Protams, ka ir diplomātiski centieni, viss ir nosaukts jaunos vārdos, bet uh, Eiropas Savienības darbība kā subjektam eh, starptautiskajā līmenī no tā daudz kas nav redzams. Kopīgā politika 27 dalību valstīm, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tur ļoti skaidri var redzēt arī Albertīni ziņojumā, tur skaidri pateicis, ka dalību valstis pārāk maz gribu parāda veidot kopīgu politiku. Un, uh, atsevišķi dalībvalsts dažādi pārstāvi šķiet, ka uh, tas viss nav kopsakarā. Arī Kvaterī kunga ziņojums. Tur ir teikts, ka bieži vien aizsardzības programmas tiek vienkārši dubultotas un tādā veidā svarīgi ekonomiskie līdzekļi tiek vienkārši izšķērdēts. Viens svarīgs līdzeklis ir NATO, bet tur ir arī no kreisās puses uh, izteikumi parlamentā, kuri prasa NATO vienkārši uh, atlaist un izjaukt, likvidēt, to nevar pieņemt. Paldies. Tālāk Butikofer kungam vārds uz pusotru minūti. Priekšēdētāja Aštonas kundze. Glateri kunga ļoti labais ziņojums par kopējo drošības un aizsardzības politiku. E, tur ir viens ļoti svarīgs konstatējums. Gribētu nosaukt četras prioritātes, kuras mēs nākamgad uh, drošības un ārlietu politiku, ko mums vajadzētu iestenot. Pirmkārt, mums vajadzētu kopīgās misijas reāli novērtēt un vajadzētu arī ārējo vērtējumu veikt un to iesaistīt reģionālā politikā, reģionālos konceptos. Tas ir tiepaši attiecas uz uh, Āfrikas uh, rāgu. Mums ir nepieciešams arī uh, progress sasaistot militārās kapacitātes. Mums ir jā. Ja, rūpēs par to, ka Francijas un Lielbritānijas īpašais atsevišķais sēž tiek iesaistīts eh, kopīgā Eiropas ceļā. Eiropas aizsardzības aģentūra ir iesnieguši idejas eh, parūpēties par to, lai notiektu uh, sabiedrības diskusija par šo ideju un lai būtu progress. Treškārt, mums ir nepieciešama sabiedrības diskusija par jaunu Eiropas uh, drošības stratēģiju. Salānas kunga dokuments no 2003. gada toreiz bija, bija ļoti labs dokuments, bet uh, pasaule ir mainījusies pa šo laiku. Mums ir nepieciešams sabiedrības debatas. Ceturkārt, mums ar dalību valstu parlamentiem ātri ir jāvienojas par uh, kopīgu parlamentāro kontroli kopīgajā ārlietu un drošības politikā. Ja mēs varētu sasniegt jūs, Eštoras kundze, un uh, šis parlaments kopumā, ja mēs varētu uh, kopējā ar Rusijas politiku virzīt uz priekšējos četros punktos, tad mēs vienu gadu laikā varētu būt ārkārtīgi apmierināti. Paldies! Um. Allo... Tālāk došu vārdu turpina priekšādātāji Tero kungam uz vienu minūtu lūdzu. Lielas paldies, priekšādātājs kundze. Vēlētos šeit sveikt mūsu vidū augsto pārstāvi, kas ir pagodinājis mūs ar savu klātbūtni šorīt. Tāpat arī vēlētos teikt labdien visiem saviem jaunajiem kolēģiem šeit Eiropas parlamentā un pāris vārdos parunāt par ārlietu drošības un aizsardzības politiku. Ir jau ļoti labi runāt par spēcīgu balsu Eiropas Savienības vārdā, bet dalību valstīm ir vajadzīga arī zināmā mērā neatkarība un iespēja manevrēt pašām. Eiropas Savienība, protams, eh, var palīdzēt pārstāvēt dalību valstis, un ja, dalību, un ja viņi to dara, tad tādā gadījumā, kas tad, pie kāda nozīme tad ir dalību valstu pārstāvjiem? Mēs nevēlamies, lai šai ziņā notiktu kaut kāda veida pārklāšanās, un nevēlamies arī, lai Eiropas Savienība ieņem tādus pārlieku lielus uh, apmērs šādā pārstāvībā, jo jāveic savai pilsoņi vispār vēlas integrāciju ārlietu politikas jomā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsādātāji! Tālāk došu vārdu Kovača kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Lisagon, Lisabonas līgums nesis līdz daudz sarežģītas pārmaiņas, tas paredz jaunu iestāžu izveidošanu un tas paredz arī zinām pilnvaru nošķiršanu. Pašreizējās iestādes nevarēja izpildīt savus pienākumus, no, tas noved pie hausa, milzīga apjukuma. Nu, un parādījās jautājums par to, kāda tad ir jēga radīt šādu jaunu ār, ārējās rīcības dienestu, kas joprojām nav gana funkcionāls. Te runājam par jomām, kura vajadzīga strauja reakcija, strauja rīcība. Un joprojām turpinās visa šī strīdēšanās, kaulēšanās par to, kur šī iestāde atrastos, ar ko tā vairāk sadar, sadarbotos, un mēs šādā veidā zaudējam vēsturiski pie, piedāvāt lielisku iespēju. Vēlamies, lai šī iestāde būtu funkcionāla un gan elastīga, un turklāt, lai tā sāktu savu darbību pēc iespējas ātrāk. Prezidējošā valsts nevar uzspiest savu programmu, lūk, ārlietu drošības un aizstāvības politikas jomā. Un, godātie kolēģi, deputāti, jums nav nekādas citas iespējas kā vien atbalstīt Aštons kundzes darbību. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu Broka kungam. Divas minūtes, lūdzu. Frau Präsidentin. Priekšsēdētājs kundze, komisijas vicepriekšsēdētājs kundze, kolēģi. Eštons kundze, mēs eh, jūs atbalstīsim, ja runa par ārējās rīcības dienestu un tās eh, tā funkcijiem. Ir jāatcerās īpaši par eh, pārstāvniecību nodrošināšanu. Galu galā finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pavisam drīz vajadzētu uzlabot šo situāciju. Ir jāatcerās, ka Eiropas ārlietu ministri uh, bieži vien tagad skraida apkārt ar, ar saviem nacionālo valstu karogiem, pārstāstos nacionālās intereses. Taču šī izturēšanās taču uh, nenorāda uz to, ka mums vajadzētu atteikties no kopīgas stratēģijas. Tas ir mūsu uzdevums nodrošināt šādu kopīgu stratēģiju, jo uh, mūsu uzdevumi tagad ir noteikti Lisabonas stratēģijā. Mums ir jāizmanto visas šīs mūsu pilnvaras tā, lai mēs neuzgrūstu pārāk daudz pilnvaru dalību valstīm. Mums ir jāuzņemas politiskā vadība, lai mēs nodrošinātu lielāku vērtību mūsu kopējai balsī un arī, lai pārējās valstis to sadzirdētu. Es uzskatu, ka ir ārtīgi, ārkārtīgi nozīmīgi virzīties uz priekšu. Jūs eh, piekritāt Glatierī kungam un uh, Albertīnī kungs pieminēja šeit apkopšu, apkopošanu un dalīšanos. Es uzskatu, ka mums vajadzīga vēl arī vadība. Ir arī vairāki dažādi punkti, kurus mēs, protams, varētu sākt apšaubīt un par kuriem mēs varētu detalizētāk runāt. Ir jādomā arī par funkciju sadalījumu. Kāda ir situācija Ukrainā? Vai mēs varam nodrošināt mieru uh, Armēnijā? Šie tie lielie jautājumi. Uh, Tāpat arī ir jādomā par arābu pasauli, ko jau pieminēja daudzi kolēģi. Kā mēs reaģēsim uz dažādām provokācijām? Kā mēs reaģēsim uz Asad rīcību? Un tāpat arī mums ir jādomā par tautas atbalstu Irānā, bet ir jāatcerās arī par Ašrafas nometni un notikumiem tur. Taču nedrīkst būt šādi uzbrukumi, kādus mēs tur pieredzējām. Es uzskatu, ka mums ir jātīstē kopīgi nostāja visos šajos jautājumos, un mēs noteikti palīdzēsim šīs ārējās darbības dienestam. Taču mēs gaidam vadību, mēs gaidam augstu politisku vadību, un tikai tad es uzskatu, ka visas dalībvalstis varēs virzīties uz priekšu konstruktīvi. Mums ir vajadzīga vienprātība, un tieši tāpēc arī tik būtiska ir vadība. Grācie, parola, Howitt, e Paldies, Havita kungam vārds viena minūte. Es vēlētos pateikties um, augstajai pārstāvē par viņas uh, personīgajiem labajiem rezultātiem, panākot kompromisu ANO par uh, Eiropas Savienības uh, balstiesībām. Pārējiem tas neizdevās. Lai ko citi deputāti domātu par uh, kopējo ārlietu un drošības politiku, ir jāatcerās, ka tas apstiprina mūsu ambīcijas attiecībā uz Lisabonas līgumu. Mums ir vajadzīga tāda ārpolitika, kuru uh, mūsu ārvalstu partneri respektētu un cienītu. Tā kā koordinators cilvēktiesību jautājumos, es vēlētos arī apsveikt uh, augsto pārstāvi par uh, cilvēktiesību pārskatu un arī par uh, to, ka tagad eh, cilvēktiesības tiek eh, integrētas dažādās Eiropas Savienības politikās un tiek noteikti konkrēti sasniedzamie rezultāti. Tāpat arī tiek veidots demokrātijas un cilvēktiesību direktorāts, un tas nodrošina mums eh, tikšanās ar cilvēktiesību aizstāvjiem visās mūsu vizītēs. Tā kā viņa teica, ka nāvisoda atcelšana ir viņas personīgā prioritāte, parlamentam noteikti viņu vajadzētu atbalstīt. Es uzskatu, ka ir jāatbild, jāatbalsta arī Muņīsas kundze nodrošināt lielāku redzamību Eiro, Eiropas Savienībai cilvēktiesību padomē. Mums ir jārīkojas nekavējoties, tik līdz ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi. Mēs uzsveram Gvaltierī secinājumus, ka cilvēktiesības nekad nedrīkst būt kompromisa priekšmets. Tāpat arī es atbalstu tos, kas teica, nodo, ka ir jāatmaksā nodokļi palestīniešiem. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā par citiem ārpolitikas jautājumiem. Nākamgad mēs gaidām reālus rezultātus cilvēktiesību pārskatam. Mums ir jātīsta cilvēktiesību kultūra visā, ko veic Eiropas ārējās rīcības dienests. Paldies! Tagad eh, dodu vārdu Jetenmakī kundzei. Viena minūte. Notikumi Ziemeļāfrikā ir parādījuši, kā kopējā ārlietu un drošības politika nevirzas uz priekšu. Eiropas Savienības prasības cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanai līdzinās Dona Kihota cīņai. ir jāatcerās par ieroču tirzniecību, ko veids Eiropas Savienības dalībvalstis. Septiņas no desmit ieroču tirgotājām ir tieši Eiropas Savienības dalībvalstis. Ieroči tiek tirgoti Bahreinē, Tunisijai un citām valstīm. Augstā pārstāve, es uzskatu, ka ir pienācis laiks uzlikt embargo ieroču tirzniecībai, uzliekt aizliegumu. Mēs eh, nevaram eh, vainot eh, kuģa katastrofā tikai un vienīgi kapteini. Tomēr šim kapteinim ir jāuzņemas daļa atbildības. Mēs gaidām no kapteiņa, lai viņš uzņemtos iniciatīvu un lai viņš arī turpinātu rīkoties. Paldies. Nākamais runātājs Stevenson kungs. Priekšādātājs kundze, Aštons kundze. Pēc uh, ašas nometnes slaktiņa. Uh, aprīlī situācija šajā vietā ir joprojām ļoti sarežģīta. Tikpat labi var notikt, jebkurā brīdī vēl viens tāds pats asiņains uzbrukums. Tikko esmu pats atgriezies no Bagdādas, kur vadīja nelielu deputātu delegāciju un īstenojām augstu līmeņu sarunas ar Irākas prekša, prezidentu un vecākajiem, vecākajiem ministriem. Mēs esam eh, šobrīd nonākuši pie risinājuma mašaps nometnes lietā, un jūs jau to redzējāt. Te tiek runāts par ASV, ANO iesaistību, un te ir vajadzīgi jūsu aktīvi aktīva iedrošinoša rīcība, lai varētu pārvietot šos apmēram 300 tūkstošu bēgļus no šas nometnes uz ASV, Kanādu, Austrāliju, Norvēģiju, Šveici un Eiropas Savienības dalību valstīm. Lai kur viņiem, uz tām valstīm, kur viņiem ir kaut kāda ģimene vai kāda cita veida radniecisks saites, tas ir vienīgais veids, kā varam izvairīties no vēl vienas humānas krīzes. Un tika panākta vienošanās eh, starp ašas nomets iedzīvotājiem un tagad Eiropas Savienībai ir jāizmanto šī iespēja, lai glābtu nevainīgas dzīvības un lai izvairītos no tālākas vardarbības un asins izliešanas. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Kambelam, kom, Kambel kungam uz vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji. Šonadēļ bija Eiropas diena, un tam vajadzēja būt svinībām. Mums vajadzēja svinēt Eiropas nacionālo identitāti, bet tā tas diemžēl nenotika. Tā vietā mēs vienkārši turpinājām atzīmēt atkal šo Eiropas supranacionālo pārvaldību, kas uh, atņem dalību valstīm suverenitāti. Tas ir pretrunā visam tam, ko iepriekš runājām par šādu starpvaldību, sar, starpvaldību pārvaldību, nemeklējot centralizētu uh, pārvaldību. Lībijas lidojuma lieguma zona ļoti labi parāda, kāda ir atšķirība šādos gadījumos. Uh, Tāds valsts kā Lielbritānija, ASV, nācija valsts atbalstīja šo, eh, šo priekšlikumu, savukārt citas valstis bija pret to. Un tagad starpvaldību konferences spriež par to, kas varētu piedalīties šajā pasākumā, kas ne, bet supranacionālā Eiropas Savienība savukārt atbalstīja Kamerona priekšlikumu un tiešām ironiski, kas ar kanālu baronesi Katrīna Aštone pati bija pret šo lieg, lidojumu liegumu, saucot to par Eh, par eh, izmisīgu soli. Bet galvenais ir tas, ka nācijām, valstīm jādarbojas pašām savā suverenitātei un nevis jānodot kaut kādām supranacionālām pārvaldības struktūrām tālākas uh, pilnvaras. Paldies, saka priekšsādātāji, tālāk došu vārdu Māro kungam uz divām minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godētā augstā pārstāve. Jūsu darbs nav viegls darbs un uz jūsu pleciem jāsaka gulstas ārkārtīgi liela atbildība. Ceru, ka jūs uztversiet manas prasības un lūgums nevis kā provokāciju, bet kā ieguldījumu jūsu pašas pārdomas. Aštāns kundze, mūsu debašu noslēgumā mēs balsosim par Eiropas Savien... ziņojumu par Eiropas Savienības lomu dažādās daudzpusējās starptautiskās organizācijās. Pirms pāris gadiem kādā uzklausīšanā uh, ne, pirms jūs sākāt ieņemt, eh, stājāties šajā amatā, es jums vaicāju, uzdevu jautājumu par vienotu mītnes, par, tātad par vienu mītnes valsti ES eh, e iestādēm. Jūs toreiz teicāt, ka jums nav bijis laiks sagatavot atbildu uz šo jautājumu. Nu, un tad šodien varbūt jums ir bijis gana laika padomāt par šo jautājumu. 17. maijā Bagdādē tiks, no, tiks svinēta Eiropas Savienības un Irākas diena. Tur būs arī Eiropas Savienības pārstāvniecība ar diviem ierēģiem, tur būs arī ier, vēstnieks, tie trīs cilvēki, kas strādā šajā. Britu kvartālā, noteikti ne kvartālā, situācija šeit ir jārisina, bet varbūt, ka jūs varētu eh, mums eh, pastāstīt, kas notiek ar pārējiem mēs eh, ierēģiem, kas dzīvo Irākā, kur viņi uh, Uh, apmet, apmetušies šajā Bamas pilsētā. Vai tad vai arī viņiem nevajadzētu ierasties Bagdādē šajā dienā, jo tā būs tā diena, kad mēs parakstīsim pirmo nolīgumu pēc sadām pasaulē starp Eiropas Savienību un Irāku. Varbūt šādā veidā mums izdotos atrasināt arī Ašafs nometnes lietu. Un jo vairāk šeit būtu uh, šādu ierēģu pārstāvju, jo vieglāk rast risinājumu. Uh, Aštons kundze, jūs jau runājāt par koptiem Ēģiptē, bet jāsaka, šī situācija joprojām rada bažas. Arī šajā arābu atmošanās laikā. Mēs turpinam runāt par šiem konfliktiem ar ekstrēmistiem, bet šajā gadījumā tie ir kristieši. Tie, tās ir baznīcas, kas tiek dedzinātas. Un varbūt mums vajadzētu saukt lietas īstajos vārdos. Varbūt mums vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka faktiski kopti šobrīd kļūšu par tādiem kā gūstekņiem šajā fundamentālistu projektā. Paldies, turpin priekšādā tālāk, pansērī kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šīs straujās pārmaiņas, kas maina politisko geogrāfiju šobrīd pie vidusjūras krastiem, nes līdzi neskaidrības. Tas nes līdzi arī cerības. Nu, un, protams, tā visa rezultāta Eiropas Savienības ārlietu politikai tiek izteikti izaicinājumi. Mūsu reakcija būs ārkārtīgi svarīga, un mums ir nepieciešama konsekventa un saskaņota konsolidēta ārlietu politika, tā, lai mēs varētu šos izaicinājumus arī e, risināt. Jo tas, protams, mainīs visas starptautiskās attiecības un mainīs pasauli. Ņemot vērā, ka tādām valstīm kā Ķīnai, Krievijai un ASV ir ļoti strateģiski svarīga loma kopējā starptautiskajā arēnā Eiropas Savienībā vajadzētu spēlēt izšķirīgu lomu šo attiecību veidošanā, un tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa šobrīd nav gatava to darīt. Mēs virzamies uz priekšu pārāk lēnu, pārāk lēnu notiek nacionālo ārpolitiku koordinēšana. Nav gūts nekāds būtisks progress šajā ziņā. Redzam, ka ir vairāk mēru un pasākumu, ko īstenojat jūs, uh, Tad ir tāda neobjektīva pasākuma, ko īsteno ārējās rīcības dienests, un tad ir ārlietu politikas pieeja, kas tiek īstenot lūk šajās bijušajos varas centros, kas pārstāv pašas savas intereses un nedeleģē Eiropas Savienībai pilnvars. Mums vajadzētu pašķirt jaunu lapu. Jūs spēlat ļoti svarīgu lomu, un mums jāpārliecinās, ka savus pienākumus pildat pareizi un līdz pašam galam, jo galu galā mums sāk pietrūkt laika. Paldies, saka priekšādātājs. Gribētu jūs informēt, ka lūk, tagad pārņemu priekšādātāja um, grožus šeit, un var jums teikt, ka mums ir ārkārtīgi daudz runātāju sarakstā, bet nevēlamies nekādā ziņā iekavēt darbu un uh, aizkavēta balsošanas sākumu, kas paredzēts 12.30, un tāpēc Un tāpēc uh, lūkšu deputātus ļoti strikti ievērot savu uzstāšanās laiku. Ja ne, man burtiski nāksies jums atņemt mikrofonu. Tātad tālāk, Kačinkungs, uz vienu minūti. Vīgus pār Ešton. Uh... Paldies, priekšsēdētāja Eštons kundze. Jūs personificējat Eiropas Savienības politiskās ambīcijas uh, kopējā ārējā un drošības politikā. Es vēlētos uh, uzdot jums jautājumu par to, vai jūs apmeklēsiet Irāku. Ir ļoti nepieciešams, lai jūs dotos uz Bāzdādu, uz Kurdistānu. Amerikāņi dodas prom uh, pirms gada beigām un radīsies drošības vakums. Un ja Eiropas Savienības tur nebūs, diplomāti tur ir, bet viņi ir neredzami, viņi ir mazi. Irāka vēlas jūsu personīgo klātbūtni un politisko sadarbību. Irāka vēlas arī veidot ekonomisko sadarbību. Es jūs apsveicu ar eh, šodienas paziņojumu par Bosniju un Hercegovīnu. Jūs izteicāties ļoti jauki, taču delegācijas vadītājs Sarajevā vēl nav iecelts un e, tas tiek izmantots par iegānstu visu to labā, kas cenšas destabilizēt situāciju šajā reģionā. Liels paldies! Paldies, Kačinkungs un tālāk Kovalkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze. Eiropa saskars ar divām problēmām. Mēs pārskatām kaimiņattiecību politiku, piemēram, attiecībā uz Tunisiju Viņi daudz ko sagaida no Eiropas Savienības. Es esmu arī pastāvīgos kontaktos ar Ukrainu. Viņi sagaida vairāk, vairāk iespēju. Viņi vēlas darīt vairāk kopīgu lietu ar Eiropu. Mums nevajadzētu būt šeit eh, tādiem egoistiskiem. Es zinu, ka jūs esat tikai viens cilvēks, un daudzi citi pieņem lēmumus jūsu vietā, bet reizēm man šķiet, ka mēs nedaudz uzvedamies kā bērni. Vienu dienu mēs interesējamies par Baltkrieviju, nākamajā dienā mēs par to aizmirstam un sākam domāt par Ziemeļāfriku. Jūs esat parādījis, ka esat spēcīga personība un varat uzņemties līderu vadību. Jūs varat nodrošināt to, lai mums būtu uh, ambicioza, drosmīga politiskā vīzija. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz imigrāciju. Mēs nevaram būt kā senā Roma, kas aizstāv kādas eh, pozīcijas pie kādas upes un tad varbūt pie nākušais Sarjuš Voļska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eštonas kundzes Protams, Kamišrafā notiekošā uh, vardarbība ir jānosoda, bet mans jautājums, kādus uh, instrumentus mēs izmantojam? Vai tirzniecības un palīdzības instrumenti ir pietiekoši reāli un kon konkrēti? Par kaimiņu attiecību politiku ar mūsu kaimiņu valstīm. Tas ir jūsu portfeļa svarīgākais elements. Ja mēs izgāzīsimies tur, mēs vispār izgāzīsimies ar savu ārpolitiku. Un fakts ir tas, ka mēs ieņemam aizsardzības pozīcijas gan dienvidu, gan austrumu kaimiņā attiecību politikā. Kur ir mūsu ceļu karte? Galvenais ir laiks, realizējot šo uh, politiku, un šis resurss uh, ir, nav neizsmeļams. Jūsu un Fūles kunga pārskati ir atlikti jau otro reizi, un kavēšanās notiek jūsu biroja dēļ. Ārpolitika nozīmē rīcību, lai mainītu notikumu gaitu, nevis bezgalīgas sarunas un deklarācijas. Mums ir jāizmanto reāli instrumenti, stingri instrumenti, lai mainītu notikumus Sīrijā, Lībijā, Ašrafs nometnē, Baltkrievijā un jūsu doktrīna ir kļuvusi pakļaušanās ārlietu ministru lēmumiem. Un būtībā tas novērt mūsu ārpolitiku pie zemākā kopsaucēja, mēs vienmēr esam par vēli. Mēs lūdzam jūs vadīt, nevis sekot. Mūsu debatēm ir divas vājās puses. Mēs ļoti bieži liekuļojam paši sev, Uh, izsakot nosodījumu, kas nav īsti labs instruments. Tad mēs piešķiram vairāk naudas, bet nerūpējamies par to, lai arābu nauda tiktu investēta arābu bagātības vairošanā. Paldies tālāk, Ročekungs. Eštāns kundz, dāmas un kungi. Drošībai un stabilitātei Eiropai ir svarīgi, kas notiek tuvojas austrumos un Ziemeļāfrikā. Arābu un musulmāņu valstis iziet cauri politiskas uh, emancipācijas periodam. Tas ir Arābu pavasaris. Arābu valstu pilsoņi aicina vairāk, uh, demo, lai vēlas vairāk demokrātijas, vairāk brīvības. Un No politiskā viedokļa mūsu pienākums un arī mūsu morālais pienākums ir palīdzēt šajos centienos, jo vērtības, par kurām viņi cīnās, ir mūsējās vērtības. Efektīva eh, šo vērtību izplatīšana var nodrošināt mieru un labklājību visā pasaulē. Taču daudzpusējiem atbalstam nav jānozīmē iejaukšanos ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, tiesiskums un kārtība. Bet tas ir pašu arābu nāciju rokās, tikai tad tās var gūt panākums. Runātājs tiek pārtraukts un tālāk Omena Ruitens kundze. Priekšsēdētāja Eštons kundze, cienījamie kolēģi! Vai es varētu sākt ar apsveikumu vārdiem par panākumiem Ņujorkā? Es domāju, ka ir lieliski redzēt, ka Eiropas loma apvienotajās nācijās nostiprinās, taču rodas jautājumi. Kāds ir jūsu vēstījums ģenerālajai asamblējai? Un kā mēs varam noturēt eh, šo te mūsu kopējo līniju, neizvēloties mazāko kopsaucēju? Priekšsēdētāji, protams, ka mēs sastopamies ar milzīgiem izaicinājumiem un mums ir jācenšas tos atrisināt. Te nav runa tikai ar Bahreinu, Jemenu, Armēniju vai citām valstīm, bet runa ir arī par Krieviju, Sīriju, Ēģiptu, Lībiju. Un izaicinājumi ir pēckāli svarīgi. Notiek karš, uzbrukumi minoritātēm, reliģiskām eh, minoritātēm. Uz Eiropu ierodas daudz bēgļu ne, nenotiek pietiekoša likumības un tiesiskuma nodrošināšana. Jūs, eh, Eštāns kundze, varētu teikt, esat Eiropas karoks. Mēs nevaram atļauties šeit nākt klajā ar atsevišķiem individuāliem viedokļiem. Jūs šeit spēlējat milzīgu lomu ne tikai dažādās eh, konferenču zālēs, bet īpaši ārpus tām. Mēs atbalstām jūs no Eiropas parlamenta puses, cenšoties pārliecināt dalību valsts par to, ka kopēja vienota attieksme ir tā, kas ir jāizvēlas, un tai būtu jānoved pie kopējas ārpolitikas. Un jūs esat mūsu ārpolitikas seja. Jūs cenšaties apvienot vislabākos cilvēkus savā ārējās rīcības dienestā, un cerams, ka ar to mēs varēsim stiprināt Eiropas uh, lomu uh, un Eiropas pilsoņa loma pasaulē. Attiecībā uz Sīriju nevajag pieņemt pārsteidzīgus risinājumus. Paldies un tālāk kopas kundze. Priekšsēdētāji, šodien mums ir jārunā par ļoti svarīgiem ārpolitikas tematiem ir sagatavoti trīs ļoti būtiski teksti, kas runā par Eiropas parlamenta lomu ārpolitikā un arī visā pasaulē. Taču pats svarīgākais jautājums ir šāds. Vai mums tiešām ir tāda īsta kopēja ārpolitika un drošības politika? Pēdējos gadu desmitos mēs esam eh, runājuši par to, eh, ka ir vajadzīga šāda politika. Mēs uzskatām, ka šis arābu pavasaris ir tik nozīmīgs notikums, taču tajā pašā laikā mēs nevaram izteikties par to vienā vienotā balsī un nevaram arī vienoti izteikties par Lībijas notikumiem āno. Tagad es uzdodu jautājumu par Sīriju. Šķiet, ka šis jautājums jau ir atrisināts. Mēs ļoti daudz sagaidījām no Lisabonas līguma, bet šķiet, ka <coughs> mēs neesam darījuši visu iespējamo. Mēs esam eh, sekojuši dažādām stratēģijām eh, lēmu pieņemšanā un atkal šķiet esam zaudējuši šajā, šajā kaujā. Paldies Kopas kundzei tagad. Gālera kungam pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Ņemot vērā uh, to, ka atsevišķas valdības ir paudušas pilnīgi atšķirīgas nostājas attiecībās dažādiem jautājumiem, es piekrītu saviem kolēģiem un arī piekrītu jums, ka mums vajadzētu šīs debates paplašināt attiecībā uz nacionālajām valdībām. Mums ir jāprasa šīm valdībām, kāds ir šo valdību viedoklis, kāds tad ir labums no tā, ka tās izvēlās vienu vai otru atbildi vai vispār nesniedz nekādu atbildi. Es uzskatu, ka attiecībā uz dažām valdībām mums ir tiešām jāprasa skaidrojumi. Uh, ir eh, jāatcerās, ka no kļūdām vajag mācīties. Finanšu parādu krīze ir nodrošinājusi daudz lielāku vienotību attiecībā uz kādu uh, eh, apkopošana un dalīšanās ir ļoti būtī, būtiska. Mums ir eh, sagatavoti vairāki miljonus vērti projekti. Mans jautājums ir, kā uz, virzās uz priekšu šie projekti? Vai šīs iniciatīvas nodrošinās spēcīgāko kopējo sadarbību? Uh, vai eh, militārā štāba centrs būs šo iniciatīvu īstenēs centrs. Putikofera kungs pieminēja vairākas iniciatīvas nākamajiem gadiem, kurām es daļai varu piekrist. Mums ir jānodrošina baltā grāmata par eh, kopējo ārlietu un drošības politiku. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs esat eh, gatava tās vienības jūsu dienestā, kas ir atbildīgas par šiem jautājumiem, saukt par operatīvo štābu šajos jautājumos? Lielas paldies eh, tagad eh, vienu minūti Jaņes kungam. Lielas paldies priekšsādētā. Eštons kundze, es vēlētos jūs sveikt par jūsu darbu. Gribētu teikt, ka, protams, jūs eh, esat ļoti aizņemta, un jūsu, pakāp, jūsu rezultāti protams, nenāk visi reizē, tie nāk pakāpeniski. Kolēģi no manas grupas un arī citi kolēģi ir jau pauduši tādus viedokļus, kuriem es varu piekrist. Četri punkti, kur, manuprāt, jums vajadzētu rīkoties un kurus jums vajadzētu ņemt par pamatu. Mums ir jānodrošina tāda kopējā ārlietu un drošības politika, kas tiešām būtu tās vārdam atbilstīga. 65 līdz 70 procenti no Eiropas sabiedrības ir par kopēju ārlietu un drošības politiku. Arī Eiropas parlaments par to iestājas. Protams, ka ir tāda minoritāte, kas izsakās skeptiski, bet kopumā varētu teikt, ka šāda politika tiek atbalstīta. Trešais, tās eh, dalība valstis, kas ir vairāk virzītas uz federālismu, diemžēl jūs eh, pārsniedzāt sev atvēlēto uzstāšanās laiku priekšēdētājs pārtrauc runātāju. Tagad uh, eh, Milāna Monakungam pusotra minūte. Paldies priekšādātāji. Daži punkti. Es labāk dodu priekšroku atsevišķām devis, debatēm, nevis šādām kopīgām debatēm par tik plašu jautājumu loku. Es gribētu teikt arī to, ka es atbalstu to, ko minēja Sala Frankas kungs attiecībā uz disidenta Soto nāvi. Mums ir eh, jādomā par Eiropas Savienības lomu, ir eh, jāatcerās par Sīrijas finanšu un ekonomisko krīzi, ir daudz dažādu izaicinājumu ārpolitikā, kuriem mums ir jāstājas pretī. Eiropas Savienībai ir eh, jāiesaistās demokrātijas pārmaiņu procesos arābu pasaulē. Pagājušajā nedēļā Ņujorkā mēs eh, redzējām to, ka Eiropas Savienības balss ANO ir kļuvusi daudz dzirdamāka. Pēdējā laikā mēs redzam, ka ļoti liela ēna gulstas uz Eiropas Savienības nākotni. Ir jādomā par ANO drošības padomes eh, rezolūciju 1973, kas rada uh, ārkārtīgi daudz eh, problēmu, un par tām arī vajadzētu domāt kopējās ārlietu un drošību politikas kontekstā. Jums un atbildīgiem komisāram ir ļoti liels uzdevums eh, pārliecinot dalību valstis vienoties kopīgai rīcībai. Jums abiem ir jābūt eh, lieliem iniciatoriem, ir jānodrošina vajadzīgais stimuls, lai mēs varētu izmantot Lisabonas līguma instrumentus. Paldies, Mirjana kungam. Tagad Sīvits kungam viena minūte. Paldies. Priekšādātāja kungs, augstā pārstāve, es domāju, ka mums vajadzētu beigt sūdzēties par to, ka mums nav kopējas Eiropas politikas šai jomā. Reizēm tā tiek īstenot un reizēm tā netiek īstenot. Ja runājam par kaimiņu attiecību politikām, tad šeit ir kopēja politika. Ja runājam par Ziemeļāfriku, tad tādā pilnīgi ārkārtas situācijā Valsts šobrīd ir nonākušas tādā, tādā situācijā, kur, lūk, šie rietumu, rietumu iejaukšanās tiek it kā noliekta. Bet uz austrumiem ir jāsaka liela uzticēšanās Eiropas Savienībai, ja runājam par aizsardzības politiku. Tad atcerēsimies, ka ir vairāk kā 60 Eiropas Savienības lidmašīnu, kas lido pār Lībiju. Un Tomēr, ja sākumā nebūtu bijis amerikāņu iejaukšanās, tad šī misija būtu bijusi pilnīgi neveiksmīga. Ir jāturpina domāt par šo kopējo politiku. Paldies sieviešu kungam tālāk. Pusotra minūte Donžonu kungam. Paldies priekšādātāji godāt augstā pārstāve. Lībijas krīze no jauna ir, diemžēl, parādījis, cik ļoti grūta Eiropas Savienība, eh, spēj, cik ļoti neiespējama Eiropas Savienībai rīkoties ārkārtas situācijās. Nepietiek politiskās gribas no dalību valstu puses. Uh, Un pat ja mēs daudz uzskatām, ka vajadzīgs ir enerģi, enerģiskākas uh, reakcijas, valdības mūs neatbalsta. Jāsaka, uz Eiropas Savienības pleciem gūst ļoti spēcīga atbildība, jo jāveido tāda politika, kas būtu saskaņota un redzama, izšķirīga, jo nedrīkstam pieļaut to, ka tā ir ASV, kas vienmēr rīkojas pirmā. Mums ir jāspēj sekot līdzi strateģiskām notikumu pārmaiņām, mums ir jāspēj rīkoties politiski ambiciozi arī aizstā, aizsardzības komitejas kom, politikas jomā, tieši tā kā tas paredzēts Lisabons līgumā, un jums augstāja pārstāvēja jābūt tai galvenajai iedvesmotājai šai ziņā. Runājot par budžeti ierobežojumiem, atcerēsimies, ka aiz, aizsardzības politikai te ir ļoti daudz līdzekļu veltīt. Nu, un, protams, ka Amerikas eh, darbība ir tik aktīva, ka mums pašiem ir jāņem savu savus liktenes savās rokās. Mēs nedrīkstam samierināties tikai ar to, ka, lūk, amerikāņi mūsu sabiedrotie rīkojas un NATO rīkojas, jo ne ASV, ne NATO nevar pielikt, piemēram, punktu, eh, nevarēja pielikt punktu Gruzijas karam eh, ar Krieviju pirms eh, pāris gadiem. Un mums ir jāuzņems atbildība arī Lībijā redzam, ka arī ASV nevarē, negribēja uzņemties šo pirmo frontes līniju, un ar NATO spēkiem nepieli, nepietika Aštonskons kopējai aizsardzības politikai, ir jākļūst par vairāk kā vārdiem. Tā tagad ir rakstīta arī līgumā, par to runājam vairāk kā desmit gadus, un tā ir pilnīgi nepieciešamība strateģiskā ziņā, un tāpēc mums par to ir jārunā un arī jārīkojas. Paldies, Danžona kungam, saka priekšādātājs tālāk pusotru minūtu Kovačev kungam. Става ясно, че в някои столици от нашия съюз сега осъзнават какво представлява. Kļūst skaidrs, ka daži dalībvalstu valdības tikai tagad sāk apzināties, kādus pienākumus Lisabonas līgums ir tām uzlicis. Ir panīgi skaidrs, ka tās nav spējīgas uzņemties šos pienākumus. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu, kad ir šāda nepieciešamība cirst dūri uz galda un pieprasīt no dalībvalstīm skaidru nostāju. Mums ir vajadzīga spēcīga Eiropas diplomātija. Tāpat arī mums ir vajadzīgi efektīvi militārie spēki, kas var rīkoties ārkārtas situācijās. Tikai tādā gadījumā mēs varēsim atstāt ietekmi un būt iespaidīgi pasaules politikā. Eiropas Savienībai uh, vajadzīga spēcīga nostāja. Tas palīdzētu gan NATO, gan ASV. Tādā veidā mēs varētu labāk rīkoties, ja kaut kur pasaulē parādās konflikti. Mums vajadzētu izstrādāt kopīgu stratēģiju drošības un ārpolitikā. Mums ir jārod iespējas, ir jāgarantē iespējas informācijas apmaiņai. Dalībvalstīm ir eh, jānodrošina efektīva informācijas apmaiņa ar ārējās rīcības dienestu. Pretējā gadījumā Eiropas Savienībai vajag izmantot citus variantus. Eštāns kundze, jums vajadzētu arī noslēgt vienošanās par atpakaļ uzņemšanu ar citām dalībvalstīm. Ir jāpieprasa dalībvalstīm, lai šie nolīgumi tiktu labāk īstenoti. Paldies, turpina priekšādātājs tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Pēterlis kungam. Lielas paldies! Aštons kundz, godētie kolēģi! Ārlietu politikā un drošības politikas jomā nākotnē gaidām tikai vairāk un vairāk izaicinājumu, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, un arvien svarīgāk uzsvērt to, ka mums ir jābūt tādai uzticēšanās pozīcijai. Jāļauj pasaulē mums uzticēties, tam jānotiek ir atbilstīgi mūsu vērtībām un pamatprincipiem piekrīt jums, Aštons kundze, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī Eiropas Savienības pašas aizsākumus. Pirms daudziem gadiem Eiropas Savienība nospēlēja ja eh, Eiropas Savienība pārliecinājās, ka pašas uzmanības fokusā ir cilvēks, cilvēciska būtne, un tas, es domāju, ka mums ir jāpatur, tāpēc jāsaglabā ir starpkultūra dialogs, sēknes <coughs> starp cilvēkiem, tas palīdzēs stiprināt Eiropas Savienību. Mē, vas, pasauli negaida no mums 27 atšķirīgas politikas, tās ir jāsaskaņo, tāpat laikā mēs, protams, varam būt vienot daudzveidībā. Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi arī atrisināt situāciju Bosnijā Hercegovinā, jo citādi sastapsimies ar vardarbību. Uh, Tālāk mums ir vajadzīga arī vienota attieksme, piemēram, pret Turciju. Trešām kārtām ļoti priecājos par jūsu izlēmību attiecībā uz Ašrafs nometni. Mūsu balsī jābūt skaidrai un dzirdamai šajā ziņā. Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk vienu minūtu došu, pusotru minūtu došu vārdu Vidalā kvadras kungam. Paldies, priekšādātāji! 2009. gada 29. jūlijā Irākas e, bruņoties spēki ieņem Ašafs nomet, viņi nošāva tur 11 iedzīvotājus. 8. aprīlī šāda veida uzbrukums atkārtojās. Lūk, bija 35 upuri šai gadījumā. Cilvēki tika nogalināti, viņus nogalināja lodas un daudzus vienkārši pārbrauc tanki. Jūs, Barnes Atštona, Jūs jau saņēmat brīdinājumus no, no deputātiem šeit Eiropas parlamentā, ka tāda veida uzbrukumi varētu būt iespējami, un tieši tāpēc jūs lūdzām iejaukties. Vairākus mēnešus jūs ignorējāt mūsu brīdinājumus, un jūs sākāt rīkoties tikai tajā brīdī, kad nu, jau pats ļaunākais bija noticis. Nu, un, protams, ka tagad e, nenoliedzami saprotam, ka nākamais uzbrukums varētu vispār būt slaktiņš neiedomājumos apmēros. Ja jūs nedarīsiet neko lietas labā šīs krim, humanās krīzes kontekstā, tad es domāju, es nav nekādas kārtības jūs prioritātēs ir risinājumi, kas ir pieejami, un mēs vēlamies lūgt no jums striktu, spēcīgu, apņēmīgu rīcību, tūlītēju rīcību, un jums vajadzētu šīs saistības, ko uzņēmāties mūsu priekšā šorīt arī izpildīt. 3000 vīriešu un sieviešu ir tanku aplenkumā, viņi ir pilnīgi bezpalīdzīgi, un viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība. Un mēs uh, tiešām ceram, ka varēsim rīkoties pamatojoties uz Eiropas Savienības principiem. Eiropas parlaments darīs visu iespējamo, lai jums palīdzētu. Lūdzu, eh, palīdziet glābt šīs dzīvības. Un, ja jūsu rīcība būs tāda, kā mēs no jums gaidām, tad tādā gadījumā stāvēsim ar jums plecu pie pleca. Ja ne, tad tādā gadījumā jūsu sirdsapziņa būs netīra, un šis parlaments, atklāt sakot, lūks jums, liks jums šo atbildību uzņemties. Paldies, tālāk pusotru minūte, domas. Paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienība uzsāka sankcijas pret Sīriju, bet, diemžēl, šķiet, ka nu, tas ir, teikt, darīts ar tādu trīsošu roku, nepārliecinoši. Un tā visa rezultātā mēs it kā baidāmies tomēr apdraudēt šo Sīrijas režīmu. Šāda veida rīcība, protams, eh, interpretē attiecīgi arī tie, kas iziet vēlās, viņi, ielās eh, Sīrijā. Viņi uzskata, ka mēs esam viņus pametuši likteņa varā un, mēs, un mēs, viņi saprot, ka mēs nepalīdzam viņiem šajā krīzes situācijā. Šāda veida nežēlīga rīcība no mūsu puses nav pieļaujama, jo tajā pašā laikā uh, Sīrijā. Sīrija var tikt ievēlot, piemēram, cilvēktiesību padomus priekšgalā, kā uh, kā vadītāja valsts, kā prezidējošā valsts, un tāpat laikā Sīrijas varas iestādes neļauj ANO novērotājiem iekļūt valstī, piemēram, Dēras pilsētā, lai konstatētu to vardarbību, kas tur tiek īstenot pret civiliedzīvotājiem, kuriem nav nekādas aizsardzības. Tas, ka Sīrija ir cilvēktiesība padome, manuprāt, ir vienkārši apvainojums, kas tiek mests upuru ģimeņu sejās, jo tā īsteno brutālu vardarbību pret saviem iedzīvotājiem un e, pilnībā, pilnībā bradā ar kājām visas tās vērtības, ko cilvēktiesību padomē vajadzētu aizstāvēt. Un tāpēc augstā pārstāve, kāda veida diplomātisku rīcību jūs esat paredzējis, lai šāda veida notikums, turpmāks notikums novērstu? Paldies, Bodis kungam! Tālāk runātāji saraksts ir noslēdzies un pārējiem. Un gribu teikt, ka ir pieteikšies 24 runātāji brīvā mikrofona ietvaros. Un Prezidijs savukārt ir paredzēts dot vārdu tikai pieciem, oficiāli pēc reglamenta es došu vārdu desmit cilvēkiem, bet eh, izslēgšu mikrofonu tikko būs kaut viena minūte pāri. Vispirms ir bisaģi kundze. Tā kā Rūrforande. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu šeit, Eštāns kundze, tā kā man ir tikai viena minūte. Es izteikšos pavisam īsi. Jau divi kolēģi minēja to, ka situācija kļūst ar vien sliktāka un dramatiski mainās pēdējo nedēļu laikā. Mans jautājums eh, Eštāns kundzei būtu sekojoši. Ņemot vērā to, ka notiek Azerbaidžānā un zināmas militāras aktivitātes, eh, kā attīstās situācija uz robežas starp Armēniju un Azerbaidžānu? Vai jūs gatavojaties kaut kādā veidā apturēt uh, ka, notikuma eskalāciju šajās teritorijās un kā ar okupētajām Grūzijas teritorijām? Tālāk vārds Gomešs kundzei. Kā jūs varat nodrošināt drošību, ja jūs neidentificējat bojā gājušos vidus jūrā? Eiropas sankcijas jau nav eh, vienīgais. Eh, Krimināli noziedzinieku vārdi ir jāieraksta sarakstos, viņi jānodod starptautiskajai krimināla tiesai. Arī Bengāzī nevar neņemt vērā. Ir jāsniedz atbalsts cilvēkiem ne tikai mezerātā, bet arī jānosaka ieroču embargo, kā parlaments to ir ieteicis Mums nevajag nekādas ANO rezolūcijas. Mums ir vajadzīga politiskā grība. Ja Eiropas Savienības valdības jūs sauksiet, piesauksiet pildīt savus pienākumus, tad viss izdosies. Diemžēl runātāja tik pārtraukta un tālāk vārds, vārds Parvanovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, augstās eh, pārstāvs kundze. Nemieri uh, vidusjūras reģionā un arā valstīs eh, aicina mūs spēlēt šeit aktīvāku lomu. Gribēju runāt par otrās flotiles uh, protestu braucienu uz gāzu. Eh, šis ir mēģinājums noregulēt situāciju tuvajos austrumos. Jūs sacījāt, ka apšaubāt to, ka šī iniciatīva beigsies pozitīvi, taču vēlētos uzdot sekojuši jautājumu. Vai varat eh, pastāstīt par humānajām vajadzībām Gazā un eh, preču eksportu caur robežpārējais punktiem no Eģiptes un Izrēlas? un vai jūs gatavojaties runāt ar Eiropas Savienības dalību valstīm un Izraels varas iestādēm par šo iniciatīvu un dot pozitīvu ieguldījumu no Eiropas Savienības, lai iegūtu pozitīvu rezultātu. Tālāk Hautalas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Augstā pārstāvis kundze, Eštons kundze. Jūs jau no rīta dzirdējat, ka parlaments atbalstīs jūsu vadošo lomu un mēs vēlamies, lai jūs uzņemtos iniciatīvu mūsu kopējā ārējā un drošības politikā. Jūs jau atbildēt uz daudziem jautājumiem par to, kuras dalība valstis bloķē mūsu kopējos centienus. Mans priekšlikums ir, lai ārējās rīcības dienests noteiktu noteikumus par pieeju dokumentiem, pieeju informāciju, lūdzu, padariet sevi par modernu organizāciju, kas rīkojas ar ārpolitiku tikai kā ar kādu slepenu uh, politiku, kur pieeja tikai atsevišķiem diplomātiem. Mums ir jāveido tiešām kopēji ārējā drošības politika. Paldies tālāk man Dālēn kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eštons kundze, notikuma attīstība rada bāžas. Mēs redzam, ka tiek eh, vidusjūras valstīs apdraudēti kristieši, arī citās eh, tuvo austrumu un vidusjūras valstīs - Eģiptē, Irākā. Koptu kopienai notiek uzbrukumi Eģiptē. Un notiek daudz tādu diezgan kaitinošu lietu, kas notiek ikdienas. Uh, tiek liekts celt eh, baznīcas, eh, piespiedu laulības tiek notiktas, eh, tiek organizētas un tam līdzīgi. Koptu protestētāji ir ieradušies arī Strasbūrā. Lūdzu, izvirziet koptu tiesību aizsardzību kā prioritāti. 20. janvārī mēs jau pieprasījām, lai tiktu pieņemta Eiropas saimnības stratēģija par reliģijas brīvību, bet tajā iestanos arī praksē. Uh, Paldies, Vandālēm kungs, figureido kundze. Priekšsēdētājs kundze, Eštons kundze. Mūsu ārējā drošības un sadarbības politika ir politikas, kurās strateģiski partneri ir nevalstiskās organizācijas. Mēs šeit sadarbojamies arī ar ASV un NATO, bet ASV un NATO nerūpēs tik daudz par attīstības palīdzību. Piemēram, Afganistānā, Palestīnā, Libijā un citās valstīs. Jūs redzat, kāda ir situācija. Mēs realizējam dubult standārtu, aizstāvot Eiropas uzņēmumu intereses, īpaši ieroču ražotāju intereses. Mēs pārdodam ieroču diktatoriem, kas tos pēc tam vērš pret saviem cilvēkiem. Jautājums ir par to, vai mēs nemainīsim beidzot savu ieroču tirdzniecības politiku. Un vai vienreiz izbeigsim arī Izraels agresīvo politiku. Paškas kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Eštons kundze, viss saprotam, ka pēc tam, kad stājāties amatā, mēs nevaram prasīt, lai jūs jau vadītu uh, militāras un civilas operācijas visos krīzes centros pasaulē, bet jūs varat uh, vest sārunas tajās jomās, kur Eiropas Savienība var realizēt savu politisko ietekmi. Viens no jautājumiem, kas mūs skar, viena no jomām, kur apaļā galda risinājums ir vairāk nekā nepieciešams, ir Kipra, kur Turcijas armija okupē joprojām daļu no valsts, Turcija vēlas kļūt par Eiropas Savienības daļu. Es domāju, ka šis ir jautājums, kur mēs esam iesaistīti tiešā veidā. Un te jūs varat izdomāt, vis, izmantot visu potenciālu, kas ir jūsu rokās. Paldies un Praumskungs. Jā, ārējā drošības politika ir suverēns valsts prioritāte bet eh, jūs ignorējat jautājumu par to, kā suverēnām valstīm ir suverēnas tiesības. Eiropas politika tas jau ir labi, lai izvairītos no kariem Eiropā. Bet es nedomāju, ka ir valstīm jāatsakās no savas suverenitātes, lai to sasniegtu. Nevajadzētu atšķaidīt valstu atsevišķās tiesības. Eiropas Savienības valstīm nevajadzētu iesaistīties procesos, kas nav to interešu lokā. Un nevajadzētu sen, censties stādīt Eiropas vērtības eh, nelabvēlīgā augsnē. Trešo valstu kultūra ir ļoti atšķirīga. Nevajadzētu visu šo viņu iedzīvotājs pārvest uz Eiropu. Paldies, Prāmskungs! Skurijas kungs. Paldies! Es vēlējos pateikties Eštonas kundzē par ziņojumu, ko dzirdējām šorīt. Diemžēl sabiedriskā doma Eiropā uzskata, ka mūsu ārpolitika tomēr nav pietiekami ietekmīga un Eiropieši to neuztver kā Eiropas politiku. Šī joprojām ir politika, kas atrodas eh, dalību valstu rokās, un šī kopējā politika ir tikai tādā aizmetņa stadijā. Cilvēktiesību ievērošanas jautājumi ir ļoti svarīgi, tiem tam mēs sekojam, un tādēļ mums ir jāiejauc un jāiejauc arī notikumos Sīrijā. Sīrija sastopas ar ļoti sarežģītu situāciju. Jā Šeit tauta cīnās pret diktatorisku valstību. Arī šis runātājs tiek pārtraukts. Un tālāk uh, vārds Salskungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tikai viena piezīme. Es domāju, Ankāras aktivitātes ārpolitika rada jaunus izaicinājumus un iespējas Eiropas ārējai politikai. augstās pārstāvs kundze, es domāju, ka nepieciešams izveidot institucionalizētu dialogu par strateģiskajiem jautājumiem, kā enerģētikas politikas stabilitāte Rietumbalkānos un Kaukāzā, kodola eh, enerģijas attīstība eh, Irānā un tā tālāk. Turcija var palīdzēt Eiropai konsolidēties ar uh, demokratizācijas procesiem tuvojas austrumos. Taču šāds dialogs nedrīkst aizstāt, bet tam ir jāpapildina uh, Turcijas iestāšanās centienus. Paldies, Boris, un tagad, pēc tam, kad esam uzklausījuši pēdējo runātāju, desmit kolēģus, es atvainojos tiem 14 kolēģiem, kam nevarēju dot vārdu. Saprotu, ka Tas rada stresu, bet mums diemžēl nav vairāk laika, tādēļ tagad došu vārdu Albertīnī kungam uz divām minūtēm. E, viņš ir referents lūdzu vārds jums. Priekšādātāji, savā pirmajā prezentācijā man bija pie atvēlētas četras minūtes, no tām es izmantoju tikai divas. Vai es drīkstu tev runāt četras minūtes ilgi? Tiene usted efectivamente cuatro minutos, me dice que ha utilizado. Jā, jums taisnība. Jūs teicāt, ka jūs izmantojāt tikai divas. Uh, ja un jums bija atvēlētas četras. Tagad jums ir atvēlētas divas. Nē, pirmajā reizē man bija atvēlētas četras, un es runāju tikai divas minūtes. Priekšādātājs saka, ka jums bija atvēlētas četras. Mēs būsim elastīgi. Es vēlos, lai cilvēki jūs dzirdētu. Ja jūs runāsiet piecas minūtes, tad neviens tiešām nerunās. Runātājs saka, ka viņam bija atvēlētas kopā sešas minūtes. Četras uh, no sākuma un divas pēc tam. Es nevaru vairs izteikties, tāpēc, ka divās minūtēs es nevarēšu pateikt to, ko gribēju pateikt, saka runātājs. Gvaltjērī kungam vārds. Es diemžēl jūs nedzirdu. Derosas kungs. Jūsu mikrofons nedarbojas. Varbūt jūs varētu atkārtot. Mikrofons nekad nedarbojas, kad es vēlos runāt. Vai es varētu pieteikties uz Albertīni kunga divām minūtēm? Gvaltjērī divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Atklāti sakot, Albertīnī kungam ir taisnība. Uh, Viņām tika atvēlētas četras minūtes prezentācijai un divas debašu noslēgumā. Tas nozīmē, ka viņam vēl ir atlikušas četras minūtes. Es eh, gribēju jums to atgādināt. Ja ir runa par manu uzstāšanos, tad es vēlētos teikt, ka šīs debatas ir bijušas ļoti labas un interesantas. Tās norāda uz to, ka parlaments ir vienots. Esam gatavi sniegt atbalstu ārējās rīcības dienestam, uh, kas būtu visaptveroša un konsekventa. Tas nozīmē, ka mēs eh, neesam eh, tikai kritizējuši tās robežas, ko sev uzstādā Eiropas ārpolitika. Mēs esam pauduši arī vairākus priekšlikumus. Mēs ticam strateģiskai partnerībai starp parlamentu un citām institūcijām. Mēs eh, vēlamies redzēt ticamu Eiropu drošības un aizsardzības jomā. Tā ir liela nepieciešamība, ja, mē, ja mēs paskatāmies uz Eiropas integrēto pieeju un eh, tās lielākajiem potenciāliem, tad eh, šādas integrētas pieejas eh, nolūkā mums ir vajadzīga pietiekami nopietna iestāde ar pietiekamu budžetu. Tieši tāpēc mums ir jāatrod līdzsvarots risinājums starp parlamentārās kooperācijas sakarā. Viens no svarīgākajiem punktiem, par ko mēs eh, spriedām, ir tas, ka mums ir jānovērtē tās iespējas, ko mums piešķir līgums. Piemēram, 44. pants, kas nodrošina iespēju deleģēt misijas uz dalību valstīm. Te nav runa par renacionalizāciju, ir jāizmanto esošās struktūras un ir eh, jāspēr ambiciozi soļi šajā jomā ir vajadzīga arī līderība, ir vajadzīgas eh, vadības kapacitātes. Liels paldies par jūsu izdarītajiem centieniem. Tas norāda uz to, ka arī mēs cīnītis var gāzt lielu ve vezumu. Eiropai ir jāuzņemās savas atbild, sava atbildība. Priekšādātājs. Albertīni kungs, es eh, ļoti atvainojos, es tagad saprotu situāciju. Jums bija piešķirtas 4 plus 2 uh, eh, minūtes. Jūs pirmajā uzstāšanās reizē runājāt 3 minūtes ilgi. Tas nozīmē, ka jums tagad tiek atvēlētas 3 minūtes, bet būšu arī ļoti elastīgs. Paldies, es centīšos tiešām eh, pieturēties pie šīm trim minūtēm. Ārlietu komitejas uzklausīšanā mēs uzdevām jautājumu Aštānas kundzei Tad, kad Kisindžeru kritizēja ASV izolācijas politikas dēļ attiecībā pret uh, Eiropas Savienību, Kisindžers teica, ka uh, viņam nesot tāda kolēģa, viņš nezinot tādu telefona numuru, uz kuru piezvanīt, kad viņš vēlas runāt ar kādu par ārpolitiku Eiropas Savienībā. Tagad ir šāds uh, telefona numurs. Tolaik uh, viņa atbildēja tādā īstā britu garā. Uh, pat ja mani nesauc par ārlietu ministru, bet par komisijas vicepriekšēdētāju, ir šāds telefona numurs. Pastāv šādas telefonas sarunas. Un ir tādas iespējas, ka, ja jūs vēlaties dzirdēt franču nostāju, tad eh, nospiediet uh, podziņu viens, ja gribat dzirdēt Spānijas nostāju, tad divi un tā tālāk. Tieši to es arī gribēju dzirdēt no Aštonas kundzes. Jūsu balss būs spēcīgāka, ja jūs uzklausīsiet mūsu teikto. Jūs esat šeit, lai aizstāvētu Eiropas ārpolitiku, nevis eh, dalību valstu ārpolitiku. Tam, eh, da, tā labā darbojas padome. Es eh, gribētu redzēt arī trešo vietu, ko jūs varat ieņemt. Un tas ir aiz šī podija, jo jūs taču pārdā, pārstāvat ne tikai padomi kom un komisiju, bet arī parlamentu, lai šī politika būtu leģitīma. Uh, lai pilsoņi varētu īstenot savu kontroli. Tieši tāpēc dialogs ar parlamentu ir jāstiprina. Ešāns kundze, mēs noteikti jūs atbalstīsim. Paldies, Albertīni kungs, priekšādātājs, jūs vienmēr izturaties ļoti pieklājīgi. Tagad eh, dodu vārdu Muņisas kundzei, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Par Ašrafas eh, nometni Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus, kas ir notikuši. Taču mums nevajadzētu sajaukt šo cilvēktiesību pārkāpumu nosodījumu ar politisku atbalstu kustībai Ašrafas nometnē. Šo demokrātisko kustību pārstāv zaļie, pārstāv arī dažādi citi politiskie spēki, Irānā, un mums nevajadzētu jaukt šo nosodījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem ar šo demokrātisko grupu Irānā. Es vēlētos uzdot jautājumu uh, Aštons kundzei, kad viņa sauks savu izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem Ašrafas nometnē, tad vajadzētu domāt par šiem pārkāpumiem, ko izdara pret uh, cilvēci. Uh, Uz to jau ir norādījis arī Human Rights Watch par ziņojumu. Es vēlētos, lai jūs īpaši pievērstos sēstajam punktam, kur ir runa par Baltās grāmatas sagatavošanu un eh, Eiropas Savienības strateģisko lomu starptautiskās organizācijās attiecībā uz 2020. gadu. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par sadarbību sagatavojot šo ziņojumu. Tāpat es arī ļoti nožēloju, ka tādi necīlī politiskie prāti parlamentā ir uh, vērsušies pret maniem pētījumiem, kas deva pamatu šim ziņojumam. Tādējādi parādījās vairākas alternatīvas kas kalpoja kā labs pamats manam darbam ar ēnu referentiem un sekretariātu šī ziņojuma sagatavošanā. Es ceru, ka tos, tas dos jaunus impulsus un ļaus pārdefinēt Eiropas Savienības lomu eh, Eiropas eh, plašās starptautiskās eh, organizācijās. Stevenson kungam es vēlētos atbildēt, ka tad, kad es pārņēmu mm, šīs sēdes priekšādātā amatu, uh, mēs nolēmām neizmantot uh, zilās kārtītes iespējas, lai mēs varētu nokļūt līdz uh, šī, šī, šo debašu noslēgumam. Tagad uh, došu vārdu Aštons kundzei, lai viņa varētu atbildēt uz visiem komentāriem un jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos tikai teikt deputātiem, ka es patiešām esmu pateicīga par šīm plašajām debatēm. Albertīnī kungs, man ir liels prieks, ka jūs esat šeit klāt. Uh, Man ir liels prieks runāt no šī podija, un uh, tā ir tāda laba vieta, lai jūs visus redzētu, bet es patiešām aug, ļoti augstu novērtēju Albertīnī kunga darbu un arī pārējo referentu darbu, jo ir sagatavoti patiešām labi un uh, vispārīgi un noderīgi ziņojumi. Priekšādētāja kungs, es vēlētos teikt, ka pastāv arī lielāka uh, savstarpēja sakarība. Mums ir kopīga, spēcīga ārpolitikas nostāja dažādos jautājumos. Te ir runa gan par cilvēktiesību pārkāpumiem, par kuriem mēs esam uztraukušies, par mūsu darbu tojos austrumos, mūsu tuvajās kaimiņu valstīs, Kosovā, Serbijā, tāpat arī mēs domājam par Āfriku, Iespējams, ka mēs drīz atrasināsim eh, Kodivāras jautājumu, bet mūs tagad sāk uztraukt Ugādā ir jāatcerās, ka mums ir jāsadarbojas ar 27 ārlietu ministriem. Es vēlētos viņiem pateikties. Es uzskatu, ka mēs eh, virzāmies uz tādu lielāku kopsakarību. Protams, mums vēl ir daudz darāmā. Ir daudz, kas tāds, ko jūs vēlētos, lai es daru, taču es nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk zemu novērtēt mūsu sasniegumus un ceļu, kas pie tiem ir novedis. Pavisam bieži viņi izsakās arī mūsu visu vārdā. Mēs nevaram atrasties pasaulē visās vietās vienlaicīgi. Pašlaik eh, divās vietās pasaulē ir cilvēki, kas izsakās manā vārdā un izsakās Eiropas Savienības vārdā. Tas ir ļoti nozīmīgs mūsu darba aspekts. Es vēlētos arī teikt, ka gandrīz vienmēr mēs esam pirmie, kas sagatavo paziņojumus, pirmie, kas saka, kas mūsuprāt būtu jādara mēs sagatavojām pirmo neoficiālo dokumentu par sankcijām attiecībā Sīriju. Bieži vien šis mūsu darbs netiek publiskots, nevienmēr tas parādās presē visā Eiropas Savienībā, taču mēs esam pirmie, kas izplata šos paziņojumus. Mums ir simtiem šādu paziņojumu, lai mūsu nostāju patiešām saprastu, lai saprastu, cik svarīgu darbu mēs darām. Konsekvence arī ir ļoti nozīmīgs faktors visā tajā, par ko mēs šodien spriedām. Mēs esam pievērsušies dažādām pasaules daļām, taču um, savās runās deputāti pieminēja ļoti plašu jautājumu loku, ar kuru mēs vēl ar vien strādājam. Sala Frankas kungs runāja par Kūbu, runāja par Soto, uh, Eh, par dizidentu Zoto, mums ir jāatcerās, ka šī joma ir ārkārtīgi svarīga. Daži kolēģi uzdev jautājumu par gāzu, par to, lai nodrošinātu, ka palīdzība nonāk pie gazas iedzīvotājiem. To mēs darām. Šis dialogs, kurā mēs pašlaik esam iesaistījušies, noteikti mums palīdzēs. Par Kalnu Karabahu, par to, kas notiek Azerbaidžānā un Armēnijā, mēs eh, vedam sarunas ar abām šīm valstīm, un mēs skatāmies arī uz to, ko dara uh, Francija, lai virzītu uz priekšu šeit procesus. Atpā, attiecībā uz Albāniju mēs esam uh, tikušies ar opozīcijas premjeru, lai nodrošinātu uh, kustību pareizajā virzienā. Attiecībā uz Āfriku esmu pieminējis divas valstis, bet mēs varētu runāt vēl par ļoti daudzām valstīm. Nedrīkst aizmirst par Sudānu. Uh, mums ir jāatcerās par Dienvidu Sudānu, kas iespējams būs kāds no veiksmes stāstiem. Tāpat arī par Ukrainu. Uh, Šķiet, kas arī Švojskis to pieminēja un arī citi deputāti. Mums ir ārkārtīgi daudz darāmā, mums ir jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem. Es ceru, ka deputāti to saprot. Es eh, vēlētos tagad eh, izkliedēt dažus mītus eh, savā atlikušajā uzstāšanās laikā. Uh, Es vēlos, lai Eiropas Savienībai būtu īsta vieta ANO ģenerālajā asamblējā. Mēs to ieguvām un neviens eh, tam nepretojās. Es saprotu, ka tas prasīja daudz darba un es vēlos pateikties visiem, kas pie tā strādāja. Tagad mums ir spēcīgāka balss. Mums ir jāatcerās tas, ko mēs darām kāda sakarā. Mēs nedrīkstam šeit eh, izplatīt aprakstus, kas nav pareizi. Uh, 55 tūkstoši cilvēku spēja nokļūt mājās no Libānas pateicoties mūsu palīdzībai. Ja runa par lidojuma aizlieguma zonu, tad īstenībā nav tā, ka es esmu pret to. Es vēlējos, lai darbs būtu efektīvs un lai mēs rīkotos ātri. Es domāju, ka tie, kas spēj rīkoties ātri, tiem arī to vajadzētu darīt. Attiecībā uz delegācijām es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt Eh, to, ko mēs darām attiecībā uz Bengāziju, to, ko mēs darām Irākā. Ir jāatcerās, ka Bahamu uh, eh, personāls strādā pie dažādām lauku programmām, kas dod labumu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Mums nevajadzētu uzskatīt, eh, ka uh, tas ir vai nu viens vai otrs. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu atbalstīt pa, pa valstis visā pasaulē. Uh, Jā, mums nepatīk ambīcijas, mums ir vajadzīgi resursi, lai mēs varētu kārtīgi veikt savu darbu. Mums ir jābūt konsekventiem, mums ir jāstiprina jau iesāktais. To mēs arī darīsim, bet mēs to varēsim paveikt tikai tad, ja 27 dalībvalstis mums palīdzēs. Dažkārt mums varbūt vajadzēs tās piespies, mums vajadzēs eh, strādāt plecu pie pleca, un jūs noteikti arī dosiet savu ieguldījumu. Paldies! Paldies Aštons kundzei! Kolēģi, pateicos par jūsu pacietību. Mums izdevās izvairīties no briesmīgās situācijas, kas dažkārt parādās, kad pēdējās desmit eh, debašu minūtes neviens neko nedzird, jo zālē ir liels troksnis. Liels paldies visiem, kas eh, ievēroja savu atvēlēto uzstāšanās laiku, un es arī atvainojos tiem Uh, kurus es pārtraucu pusvārdā, tad, kad jūs bijāt pārsnieguši savu uzstāšanās laiku. Ir jāatcerās, ka visiem ir vienādas tiesības un tās ir arī jāiz, jāievēro. Tagad mēs pārtrauksim sēdi uz trīs minūtēm, pirms mēs sāksim balsojumu saskaņā ar laika grafiku. Paldies!